Boa tarde, boa tarde, caros amigos, kolēģis. Labdien, draugi, kolēģi. Vispirms gribētu pateikties visiem, kas ir ieradušies šo sanāksmi. Es sāku portugāļu valodā, bet runāšu arī angļu valodā, saka priekšsēdētājs, jo esmu sagat... lasījuši arī no tiem dokumentiem, ko sekretariāts ir sagatavojis. Tad sāksim mūsu sanāksmi bez liekas kavēšanās. Un mēs sākam visai tradicionāli, sāksim ar darba kārtības apdrošināšanu, viens neko nesaka, tad, tad eh, esam apsiprinājuši, tagad ir otrais punkts, mūsu protokols, 12. novembrī bija priekšā sanāksme, šis protokols arī mums jāapstiprina, neviens neiebilst, tātad tad apstiprinam arī šo protokolu un ejam tālāk. Tālāk priekšsēdētāji paziņojumi. Eh, šo Sanāksmi raida arī internetā, EP mājaslapā. Var noklausīties šo pārēdi. 17.30 bija paredzēta koordinātora sanāksme, tā tagad ir atcelta. Ja ir kādi degoši jautājumi, kaut kas tāds ārkārtīgi aktuāls, par ko gribētu parunāt koordinātori, un ja koordinātoriem šī sanāksme ir vajadzīga, tad lūdzu dariet to zināmu mūsu sekretariātam, bet Mēs esam saņēmuši iepriekš informāciju, ka šādas vajadzības nebūs, tāpēc mēs esam atsaukuši koordinātoru sanāksmi. Jūs varat rakstiskā formā e, izteikt savus priekšlikumus, un tad mēs varētu par to parunāt kaut kad nākotnē. Tagad certais darba kārtības punkts. Tālāk Krimdelegācijas vizīte Itālijā. Šis apmeklējums notika oktobra beigās, starp 28 un 31 oktobra. Nu jau mēnesis ir apritējis kopš šī apmeklējuma. Sekretariāts ir sagatavojis ziņojumu par šo vizīti. Kolēģi, jūs esat saņēmuši arī šī ziņojuma kopijas. Tagad pāriešu uz angļu valodu, saka priekšsēdētājs, tātad dokuments ir sagatavots, un ja ir kādi kolēģi, turpina priekšsēdētājs angļu valodā, Tad Gargānī, Tatarello, Barcelīnī, Kundze, Jotova. Tad un arī citi kolēģi piedalījās šajā apmeklējumā. Varbūt kāds no šiem kolēģiem vai arī kādi citi kolēģi, kas arī bija Itālijā, gribētu kaut ko papildināt un pastāstīt, kāda pieredze tur ir gūta, kādi iespaidi. E, ja, ja tādas vēlēšanas, vēlēšanas nav, tad ar pati, pats lasīšu tālāk. Tad Milāna, Palermo, Roma vizīte ir notikusi no 28. līdz 31. oktobrim. Šis apmeklējums sākās ar Milānas apmeklējumu 29. oktobrī EP informācijas dienestā. Un tur tika organizēta sanāksme ar tiesnešiem, ar prokuroriem, kas cīnās pret mafiju dažādos Itālijas rajonos kopā ar policijas pārstāvjiem un citiem. 30. oktobrī tālāk Krim delegācija arī atvērs savu sanāksmi apelācijas tiesā Aula Magna Palermo, tad šajā sanāksmē kriminālās policijas un tiesas pārstāvi pastāstīja par situāciju cīņā pret organizēto noziedzību Un delegācija turpināja savu vizīti uz Romu, tad 31. oktobrī tur ieradās, ņemot vērā iepriekšējo darba kārtību, atkal tika organizēta tikšanās ar policiju, ar tiesu, ar um, citiem pārstāvjiem. Krim komiteja tālāk uh, Romā tikās paplašinātā biroja sastāvā, ar antimafijas apkarošanas komiteju. Tātad es gribētu, lai šie, šīs delegācijas locekļi pastāstītu par saviem iespējām. Mums ir Valoras kundze, kas gribēja izteikties. Lūdzu, dodu jums vārdu. Jā, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich will mal... Paldies, priekšsēdētāji. Es Gribētu sākt ar pozitīvo. Šī sanāksme bija ārkārtīgi informatīva. Gan es, gan laikam arī pārējie īsti nezināja, cik attīstīta ir Itālijas likumdošana mafijas apkarošanas joma, organizētās noziedzības apkarošanas joma. Mums nebija informācija par to, ko tieši dara Itālijas iestādes šajā jomā. Varbūt ir arī kaut kādi vēsturiski iemesli mafijas apkarošanas jomā, bet tieši runājot par eh, likumdošanas aspektu, rodas iespējas, ka Itālijā ir izstrādāta ļoti progresīva likumdošana un arī mafijas apkarošanas instrumenti ir ārkārtīgi labi izstrādāti, bet organizētās noziedzības aprins vienmēr iet pussoli pa priekšu. Un šeit es gribētu izcelt tieši divas tādas bāžas. Uh, Viena baža ir šāda. Mafija atrod aizvien jaunus resursus, kā iesaistīties savās darbībās dēļ finanšu krīzes. Viņi iepērk lauksēmniecības zemes dienvidu rajonos, un tur zemnieki ir spiesti pārdot mafijas pārstāvjiem savu zemi. Un arī viņi gūst piekļuvi Eiropas Savienības naudai. Un eh, tā tad ir arī profesionāli organizētas bandas, kurā vienojušies šie noziedzīgi elementi. E, viņi zina, e, kādā veidā izmantot resursus. Un, un šī um, Šīs grupas tagad vairāk strādā ziemeļos, kas agrāk tām nebija raksturīgi, un iesaistās struktūrālos projektos. Un nav neviena infrastruktūras projekta, vai runa būtu par kanālu, ielu vai tiltu, kur mafija nebūtu klāt vai nepiedalītos. Un agrāk tā tomēr nebija. Tā ka šīs izpausmes ir gājušas plašumā, un tas, protams, rada jaunas uzdevumus Itāļu iestādēm, un, protams, mums arī jāskatās daudz labāk un rūpīgāk, kas notiek ar struktūru fondu naudu. Organizētā noziedzība kā es rakstīju arī savā ziņojumā, tai nav tik viegli iesaistīties struktūra fondu izmantojumā bet finanšu krīzes apstākļos, tā kā mafijai ir brīvi līdzekļi un līdzīgām organizācijām, tad ir daudz naudas, tad ir iespējams, tām ir, iesaist, ir iespēja iesaistīties šajos projektos, par ko ir atbildīgas valsts iestādes. Un Mēs tikāmies ar ierēģiem, viņi visi izcēlās ar ļoti plašām zināšanām šajā jomā, un man ļoti iespaidoja arī viņu entuziasms, ar kuru viņi strādā un vēlas sadarboties arī ar citām valstīm. No iestādēm mēs bieži no ierēģiem dzirdējām kritiku, ka, piemēram, Vācija, Austrija un citas kaimiņu valstis uh, neizceļas ar tik labu uh, likumdevēja kompetenci, un tāpēc krimināla vajāšana kaimiņu valstīs ir apgrūtināta. Mums ir 27 valstis, no kurām katrā ir sava likumdošana, un ar to mums jārēķinās. Itālijā mūs, e, mums eksperti pārliecināja, ka mums ir jāturās pie savas pieejas, mums ir jāturpina attīstīt šī uh, prokurā, prokuratūrai līdzīgā iestāde, kas varētu labāk sadarboties ar Itālijas tieslietu iestādēm. Un vēl nav Eh, īpaši labi plānot apmeklējumus tā, ka vienas dienas laikā mums jāuzklaus 25 ierēģi. Mazliet tomēr programmai ir jābūt labāk strukturētai, bet kopumā brauciens bija ļoti vērtīgs. Muito obrigado, Sra. Weiler, pelas suas, uh, pelo sumário que fez da, da, da visita uh, Itālijā. Se... Eh, paldies, bija tiešām interesanti uzklausīt jūsu viedokli. Vēl kāds eh, cits kolēģis eh, vēlas izteikties šajā brīdī. Lūdzu. Es nebiju Itālijas braucienā, līdz ar to tas ir drīzāk kā jautājums. Tomēr skatās, ka šajā zālē nav neviena itāļa, tāpēc vēlos jautāt. Vai uh, tas eh, tiešām bija varbūt tāds kā publicitātes pasākums eh, mūsu itāļu kolēģiem doties eh, vairākām pilsētām Itālijā. Jo liekas, ka tur ir bijis liels ceļojums, tomēr nav bijis laika saprast īsti, kas notiek. Mēs alguma intervenção, não? Senhora Vailer, por favor. Vailers kundz, lūdzu. Arī man, kā es jau teicu, programma likās tāda ļoti saspringta un Milānas, Palermo, Romas vietā mums vajadzēja divas dienas labāk pabūt Palermo un pusdienu Romā. Bet uh, mēdī tiešām izrādīja ļoti lielu um, interesi, un angļu valodā man lūdza sniegt intervijas. Mēs sastapāmies tiešām ar citām tradīcijām, nekā tas būtu, piemēram, manā valstī. Uh, plašsaziņas līdzekļos korupcija, krāpšana un tā tālāk ļoti regulāri tiek uh, apskatītas plašsaziņas līdzekļos. Es priecātos, ja Vācijā būtu līdzīgi. Vīsbādenē, manas federālās zemes um, galvaspilsētā vairāk ir tendence visu nokušināt un noklusēt un neko neizlaist laukā, kamēr Itālijā mums radās iespējas, ka uh, Šī problemātika interesē visus. Mēs tikāmies Romā arī ar deputātiem, kas strādā šajā antimafijas komitejā, apakškomitejā, un bija ļoti interesanti. Bija ieradušies pilnīgi visi deputāti, kas piedalās šajā darbā. Tātad šis, šī tēma Itālijā tiešām ir darba kārtības pašā augšgalā. Tā ka es domāju, ka laiku mēs velti nezaudējām. Sondergārds. Paldies, Sondergārds eh, kungs. Priekšādātāji, arī es nepiedalījos šajā braucienā. Kāpēc man rāda divus? Vāciešiem ir pluss uh mhm. -huh. kopā ar budžeta kontrolas komiteju. Es uh, piedalījos kādā citā līdzīgā vizītē Itālijā un bija ļoti liela iespēja atstāja tas, cik daudz Itālijā ir institūciju, kas nodarbojas ar, kas nodarbojas ar šo jautājumu. Un varbūt ir pārāk daudz atbildīgo, kas nodarbojas ar šo jautājumu. Un tagad, ja mēs dzirdam, ka neviens lielāks infrastruktūras projekts nevar notikt bez mafijas iesaistīšanās, tad parādās jautājums, vai delegācija kaut ko noskaidroja, kāpēc tas tā ir, kur tad īsti mēs esam nu, pieļāvuši vai nu, kurā brīdī tad visa šī lieta ir nonākusi uz nepareizām sliedēm. Kā tas var būt, ka katrs lielāks celtniecības projekts ir pa daļai mafijas rokās? Kas īsti, kādas kļūdas ir pieļautas? Varbūt delegācija mums varētu pateikt, kas tad īsti, kāpēc tas tā ir, kā to izskaidrot? Eh, Pirms atkal eh, dodu vārdu Valērs kundzei. Ja būs eh, tagad vārds vai meciekundzei. Paldies! Es arī nebiju šajā delegācijas sastāvā, kas devās uz Itāliju. Šeit arī bija iemesls arī saistīts ar vietu šajā plāna, bet eh, es gribētu tiešām piekrist viedoklim, ka likumdošana ir ļoti laba. Un droši vien pat ir labāka nekā daudzās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Viņiem ir komitejas un daudz kas cits, ļoti daudz lietas, eh, viss tas darbojas bet kas mūs interesē, tas ir rezultāts. Tas, um, ko viņi ir darījuši daudzu gadu garumā. Kas tad notiek? Un man interesanti uzzināt nedaudz vairāk, uzzināt tieši, kas nav izdevies, un kā teica arī kolēģi varbūt itālieši no Itālijas, varbūt viņiem bija nepieciešams sniegt kaut kādu reklāmu, kaut kādu publicitāti, stāstot par to, kā tad viņi cīnās pret noziedzību Itālijā. Varbūt vajadzētu nedaudz vairāk to saistīt ar citu valstu pieredzi, Francija, Vācija. Uh, Eh, piemēram, ir divas eh, valstis, kur nav tik liels problēmas ar korupciju. Varbūt, ka vajadzētu runāt par citām valstīm. Iesaistot tās valsts, kur likumdošana nav tik labi izstrādāta. Galu galā šeit mēs runājam par mafiju, bet nevienmēr tā ir tikai mafija. Tātad ir ļoti daudz aspektu šajā cīņā. Tātad es gribētu teikt, ka Itālijā ir ļoti daudz rezultātu un daudz interesantu faktu. Paldies, Maķie kundze! Varbūt, ka jūs gribat savu runu vairāk vērst Sorengārta kunga, jo mums kolēģis runāja arī par privātu uzņēmumu, bet Vailers kunga. Jā, cvekots. Divas īsas atbildes. Kolēģi runāja ļoti pareizi. Vācija un Francija tiešām vajadzētu rūpīgāk papētīt. Vācijā mēs šo to atklātu. Šīs ir abas lielās valstis, kas vienmēr izturās tā, it kā tur viss būtu ideāli. Un atbildes Zviedru kolēģim, Dāņu kolēģim atvainojos. Cik man zināms, ir divi iemesli tam, kas notiek. Pirmais tās ir izmaiņas pašā mafijā, tā ir pārvērtusies, tā ir tagad spēcīgāka nekā jebkad, kaut gan um, tā tiek, uh, tās reputācija nav sevišķi laba arī dienvidos, bet tā ir pārvērtusies. Tagad uh, šis goda kodeks, saskaņā ar kuru notika slepkavības un tā tālāk. Tagad tā ir kļuvusi par balto apkaklīšu organizāciju, un tas sevišķi ir raksturīgs Itālijas ziemeļiem. Tiek atmazgāta nauda un ne obligāti ir tiek organizētas slepkavības vai uh, tam līdzīgi. Uh, bet tā ir tiešām izteikta ekonomiskā noziedzība, un Itālijā to visu tā atšķitināt nav viegli, jo politiķi tur arī ir iesaistījušies. Muito obrigado, eu creio que este, este breve debate que tivemos. Paldies. Un es eh, domāju, ka līdz ar to mēs būsim aicinājuši eh, citus eh, izlasīt šo 30 lapušu garo dokumentu par mūsu uh, braucienu un sanāksmēm uh, Milānā, Palermā un Romā. Un uh, daži no secinājumiem, kādus mēs veicām pēc šīm sanāksmēm, tie tiks arī izmantoti. Tur ir minētas arī vairākas mājaslapas un arī vairākas organizācijas, ar kurām mēs tikāmies. Un, bet tagad gan ķersimies pie nākamā darba kārtības eh, punkta. Galvenais eh, šīs dienas darba kārtības eh, punkts ir šie pieci tematiskie darba dokumenti par korupciju. Šie pieci tematiskie dokumenti, četri tematiskie dokumenti E, tie jau, pie tiem jau ir daudz e, strādāts, tomēr mēs turpināsim šo darbu, lai izstrādātu gala dokumentus. E, mums vēl nav bijusi diskusija par gala dokumentu, tāpēc, ka tas šobrīd ir nosūtīts tulkojumiem. Mēs par to runāsim tad, kad mēs tiksimies vēlreiz janvārī. Man ir paziņojums par tematisko uh, dokumentiem, es to nozīšu angliski. Mēs runāsim par šo eh, dokumentu janvārī. Es tagad vēlētos eh, jūs eh, lūgt novērtēt autoru ieguldījumu par šiem četriem temiskajiem dokumentiem, kuri risina vairākus jautājumus par korupciju. Un ir temiskais dokuments par korupciju un publisko iepirkumu, ko sēdājas Gabriels. Pēc tam ir arī prezentācija temiskajiem dokumentam par Eiropas fondiem un, tu, un to izmantošanu. Uh, Eh, mūsu eh, kolēģi Barbara Vailera to ir izstrādājusi. Un tad vēl mums ir arī tematiskais dokuments eh, par sistēmiskās korupcijas jomā valsts administrācijā dalībvalstīs un pasākumiem, lai pretotos pret negatīvajām sekām Eiropas Savienībā. Un autors ir Skīla Kakis kungs no Aldes grupas. Un visbeidzot, mums ir arī eh, prezentācija eh, par eh, korupciju privātajos uzņēmumies, kas traucē vienādus nosacījumus iekšējā tirgu. Un to ir izstrādājis mūsu kolēģis De Jonga kungs no GOENKL grupas. Un viņš atrodas līdzās šīs komitejas priekšsētājiem. Diskusija būs šāda struktūrēta. Būs tad laiks katrai prezentācijai Un būtu tiešām labi, e, ja jūs varētu iekļauties mazāk nekā 15 minūšu laikā, bet jebkurā gadījumā katrai prezentācijai ir 15 minūšu laiks piešķirts. Un pēc tam mēs varēsim arī iesaistīties diskusijās par četriem temiskajiem dokumentiem. Un tad būs arī uh, diskusiju uh, kārta, uh, kur varēs uzdot jautājumus uh, komitejas locekļi. Uh, tad uh, politisko grupu koordinatoriem un referentiem uh, būs prioritāte šajā uh, jautājumu uzdošanā. Un tad arī komisijai varēs eh, izteikties par to, ko viņi dara pie šiem jautājumiem, kas saistīti ar korupciju. Tāpēc mēs arī dosim vārdu eh, komisijai pēc tam, eh, kad būs noslēgta šī jautājuma kārta par tematiskajiem dokumentiem. Un, protams, arī uzklausīsim autoru reakciju. No sākuma sāksim ar dokumentu par publisko iepirkumu un korupciju. Gabriels Kunze, jums teiktos vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms man ir gods stāstīt par šo tematisko dokumentu, kur ir izcelti ļoti svarīgi aspekti, īpaši saistībā ar korupciju, Un šeit tā kā aizies punkts tiek ņemts publiskais iepirkums, jo pu publiskais iepirkums, kur kontrakti netiek piešķirti pamatojoties uz likuniskām normām, šeit ir runa par dažādiem iesaistītiem, tad, tad tas dod um, iespēju attīstīties korupcija. Tāpēc ir nepieciešams Eiropas Savienībai darīt visu, lai nodrošinātu, ka publiskais iepirkums ir caurskatāms un pieejams visiem. Tematiskajā dokumentā es ņemu vērā vērā sekojuši trīs aspektus. Vispirms par definīciju. Tātad pirmajā daļā mēs runājam par to, cik grūti ir iegūt kopīgu definīciju. Otrajā vietā um, mēs cenšamies izskatīt dažādas likumdošanas uh, kopas, kas eksistē gan starptautiski, gan arī Eiropas Savienībā. Mēs izanalizējam esošo likumdošanu Eiropā, un tālāk mēs rakstām rekomendācijas, un tālāk mēs pāriem pie trešās daļas. Un kā jau es teicu, tātad mums ir juridiskais ietvers, kas ir pietiekami solīts un arī pietiekami efektīvs, ir iespējams arī īstenot. Tomēr gribētu pasvītrot, ka nevienmēr ir iespējams iegūt visus statistikas datus par ekonomiskiem un finansiāliem aspektiem, kas varētu tiešām labāk ilustrēt korupcijas fenomenu publiskā iepirkuma jomā. Tāpēc es gribētu teikt, ka statistikas dati un dati um, mums ļauj noteikt kopējos indikātors, kā arī izstrādāt labākās prevencijas sistēmas Un šai ziņā es gribētu to atbalstīt arī Eiropas komisijas iniciatīvu pārskatīt publiskā iepirkuma likumdošanu. Tas viss, lai stiprinātu uzticību institūcijām no iedzīvotāju puses. Uh, un arī vērstos pie dalībvalstīm, lai efektivizētu cīņu pret korupciju. Uh, šeit ir arī grūtības, kā jau teicu, sakarā ar kopīgo definīciju. Mēs cenšamies iziet no apvienoto nāciju definīcijas par korupciju. Tur ir rakstīts, ka korupcija ir tāds fenomens, kas apdraud um, drošību, arī apdraud um, institūciju darbību un apdraud ētiskos aspektus, neļauj ilgtermiņā attīstīties. Uh, Un mūsu rīcībā vēl ir arī citas definīcijas, piemēram, SAO organizācijas um, definīcija, kā arī Transparency International piedāvātā definīcija. Šī pēdējā um, pasvītro, ka arī interešu konfliktu kā definīcijas sastāvdaļu. Un mēs tiešām. Um, arī uzskatām, ka korupcija varētu parādīties piecās publiskā iepirkuma pakāpēs, sākot no publicēšanas līdz beigu kontrakta piešķiršanai un maksāšanai. Tad um, runājot par grūtībām ar definīciju, mēs esam identificējuši dažādas etapas, kur šīs grūtības dažādos aspektos parādās. Tālāk mēs analizējam arī starptautisko tiesību kopumu, arī Eiropas Savienības normas tad um, starptautiskā jomā mēs identificējam trīs dokumentus, kas ir ļoti svarīgi. Vispirms ANO konvencija cīņā pret korupciju. Tas ir tāds juridiskais dokuments, kas ir pats svarīgākais. 140 valstis ir ratificējuši šo dokumentu, un Čehija un Vācija nav ratificējušas, bet pārējās valstis ir ratificējušas. Otrais ir savu, tātad, Arī konvencija cīņā pret korupciju starptautiskajā tirsniecībā šajā konvencijā ir atzīmēts visi instrumentu kopums, kas ir nepieciešams, lai apkarotu veiksmīgi publiskā iepirkuma korupciju. Un tālāk trešais dokuments ir vienošanās par publiskajiem iepirkumiem, ko pieņēmusi arī Pasaules tirniecības organizācija šis līgums par publisko iepirkumu, to parakstīs 42 valstis, 27 Eiropas Savienības valsts arī. Eh, tad, lūk, mēs izanalizējām visus šos starptautiskos dokumentus, mēs centāmies arī konstatēt, kāds ir pretruns starp juridiskiem tekstiem un to īstenošanu un izanalizējām situāciju Eiropas Savienībā. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka starptautiskie akti dod bāzi, tomēr mums vajadzētu identificēt arī attiecīgās Eiropas Savienības direktīvas. Vispirms tā ir publiskā iepirkuma direktīva, kas um, attiecās uz darbu un pakalpojumu jomu, un tālāk ir direktīva par līgumu piešķiršanu publiskā iepirkuma um, formā, tad transporta, pasta, ūdens apgādes un tā tālāk jomas. Mēs um, uzskatām, ka šīs direktīvas garantē tirgu atvēršanu, kā arī brīvu piekļuvi un iespēju piedalīties publiskā iepirkuma konkursos visiem uzņēmiem Un vēl ir konstatēts, ka korupcija publiskā iepirkuma jomā nav nekāds izņēmums Eiropas Savienības iekšienē. Un tieši tāpēc tiek revidēta arī eksistējošā likumdošana. Un mēs varētu arī apsveikt arī trīs priekšlikumus, ko 2011. gadā izvirsījusi Eiropas komisija Tālāk mēs analizējam šos trīs komisijas priekšlikumus no 2011. gada. Pirmais priekšlikums, tā ir publicētais direktīvas projekts par direktīvu par publisko iepirkumu, kā arī direktīvas priekšlikums par par uzņēmiem, kas darbojas ūdens, enerģijas, pasta pakalpojumu un transporta jomā. Tālāk vēl komisija ir piedāvājusi direktīvu par koncesiju līgumiem. Un tālāk šogad po, komisija publicēs darba dokumentu, kurā tiek izvērtēta esošās likumdošanas īstenošana. Piemēram, dokuments ir identificējuši tikai astoņas dalību valsts Eh, kas ir paspējuši noteiktā periodā transponēt šo direktīvu. Tad komisijas uzdevums ir veikt uzraudzību, skatīties, kā tiek īstenotas tiesību normas, neraugoties uz to. Tomēr ir atzīmēts, ka tādas pārbaudas sistēmas nav pilnīgas, un komisija nevienmēr ir veikusi veiksmīgi savu pārbaužu uzdevumu visās 27 valstīs. Tātad publiskā iepirkuma tirgi ir jutīgi, ir jācīnās pret resursu šķērdēšanu, ir tādā veidā jācīnās pret korupcijas izpausmēm, un mēs nonākam pie rekomendācijām. Šīs rekomendācijas ir ļoti svarīgas, tās ir jāprecizē, un ir jāpapildina jāpildina ar, ar pamatojumu. Ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, ir jāveicina arī atvērtību, elektronisko iesniegšanas procesu un arī kopīgs uzraudzības ietvers jāveido. Tad līdz ar to mēs uzskatām, ka ir jāatzīmē divas svarīgākās prioritātes. Pirmkārt ir jānosaka konkrēti rādītāji vai indikātori, teiksim, sarkanā karolika sistēma, kas ļautu labāk veikt uzraudzību. Un otra rekomendācija vai prioritāte ir jāpadomā par definīciju, precīzāk kom formulējot kompetences tieši uzraudzības jomā Eiropas Savienība. Šīs rekomendācijas. Um, faktiski ir tās, kas varētu sniegt arī tādu stīpru politisku signālu visām organizācijām un visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un mēs uzskatām, ka viens no labākajiem veidiem, kā strādāt ar šo jautājumu, līdz ar to minimizēt arī korupciju publiskā iepirkuma joma, ir strādāt ar prioritātēm un strādāt ar mūsu plānu un arī pieņemt kopīgi tādu Eiropas Savienības cīņas pozīciju, kā apkarot šo fenomenu. Tātad tas ir mūsu tematiskajā dokumentā. Kā jau es teicu, mums ir definīcija, pēc tam esošās likumdošanas pārskats, eh, tālāk konkrēti uzdevumi saistībā ar caurskatāmību, juridisko ietvaru. Mēs uh, domājam par tehniskiem aspektiem, par tirgus atvēršanu arī, un tālāk nonākam pie mūsu konkrētajām rekomendācijām. Mēs piedāvājam rekomendācijas īstermiņa skatījumā un arī ilgtermiņa skatījumā, kas varētu palīdzēt apkarot korupciju publiskā iepirkuma jomā. Paldies, Gabriels kundze, par jūsu prezentāciju, ļoti skaidro, konkrēto, koncentrēto Jūs atzīmējāt eh, arī grūtības, ar kurām jātiek galā, lai mēs varētu atrisināt šo problēmu. Arī atzīmējāt ceļu, ceļu, ko aizsākus arī um, Vēleris kundze. Tālāk turpināt ar Vēleris kundzi. Uzreiz arī došu viņai vārdu. Gut, Also wir haben. Tad runājot par šo jautājumu, par to, kā organizētā noziedzība izmanto Eiropas fondu līdzekļus, un šeit mums radās vēl daudz lielākas grūtības sameklēt datus un faktus, jo tas ir tikai dabiski, ka tas viss tiek slēpts. Un runājot par publisko iepirkumu, tomēr ir tā, ka ir vienmēr arī kāds noraidīts, kas var sūdzēties un teikt, ka nav saņēmis taisnīgu attieksmi un var vērsties arī kādā iestādē. Uh, bet runājot par struktūru fondiem un organizēto noziedzību, tiešām organizēto noziedzību, nevis vienkārši kaut kādu krāpšanu, tad te nāk klāt vēl sekojošais. Daudz, kas ir tāds ļoti sadrumstalots un kompetences ir ļoti atšķirīgas, arī resursi cīņai pret krāpniecību ir ļoti atšķirīgi. Manā dokumentā es sākumā centos izstrādāt definīciju. Oficiāls definīcijas šeit nav. Mēs izvēlējāmies formulējumu, ka organizētā noziedzība ir strukturēta apvienība, kas noteiktu laiku sadarbojas kopā. Tur ir vairāk nekā divi cilvēki, kas sadarbojas, un, un viņu rīcība atbilst noteiktiem krimināli sodāmiem nodarījumiem atkarībā no tā, kā šie nodarījumi tiek vērtēti katras dalībvalsts likumdošanā. Un Darbība notiek ar mērķi iedzīvoties, eh, finan, iegūt eh, finanses no konkrēta projekta. Tas jums noteikti arī nav nekas jauns, kā šeit es esmu minējusi Eiropas Savienības finansiālās intereses un arī resursu avotus 1,1% vai 0,9% šobrīd ir šis apjoms, ko maksā dalībvalstis. Runa šeit ir arī par karteļiem, par to um, centieniem sašķelt tos, un cita plaša joma ir cigarešu kontrabanda. Tātad no šiem tie ir resursu avoti, no kuriem Eiropas saņem ņem līdzekļus cīņā pret organizēto noziedzību. Tad eh, grūtības rada kompetenču sadalījums un arī noziedzīgo nodarījumu izdarītāju vajāšana. Mums ir direktīva par naudas atmazgāšanu, mums ir arī direktīva par to, ko darīt ar atsavinātu īpašumu, ar atsavinātu uh, mantu, bet tas viss tiek ļoti atšķirīgi interpretēts iestādēs, kurām šīs normas ir jāpiemēro praksē. Runājot par to, kas ir organizētā noziedzība un um, runāt par jautājumu, kā to vispār var atrast, kur organizētā noziedzība tiešām ir uh, iefiltrējusies kādu fondu izmantošanā, tad šeit ir jāuzsver, ka dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgs resursu apjoms um, cīņai pret organizēto noziedzību. Itālijas piemērā mēs redzējām, ka ļoti daudz līdzekļu tiek veltīts cīņai pret organizēto noziedzību visā Eiropas Savienībā. Tādā līmenī darbs nemaz nebūtu iespējams. Mums ir vajadzīgs atbalsts, vajadzīga palīdzība, un eh, to mēs sagaidām pirmām kārtām no Olafa. Eiropol un Eirojust Nezinu, vai būs varbūt vēl ceturtā, bet katrā ziņā šīs trīs te darbojas aktīvi un mēs esam ļoti atkarīgi no analīzes, ko veids Olafs. Olafs ir reģistrējis vairākus gadījumus, par kuriem būs arī publikācijas, un ir konstatēts, ka šīs, šie, šī organizētā noziedzība iet plašumā, gadījumi ir vairāk tam ir arī politiski iemesli. Es gan par tiem šeit nerunāju, jo katra politiskā grupa definēs šos politiskos iemeslus atšķirīgi, bet, protams, kā organizētās noziedzības pieaugums ir izskaidrojams arī ar finanšu krīzi, kas šobrīd ir raksturīga gandrīz katrā valstī atsevi, atšķirīgā apjomā. Un, protams, arī šie organizētās noziedzības spēki, kam ir lieli līdzekļi, jūtas tā kā mudināti aktīvi iesaistīties krāpniecībā. Par Itāliju es jau runāju. Itālijā acīs krīt arī tas, ka Eiropas Savienības fondi tiek sevišķi aktīvi izmantoti ļaunprātīgi. Es domāju, kā arī tā līdzīgi varētu būt vairākās centrāla un austruma Eiropas valstīs. Piemēram, lauksaimniecības fondu izmantojumā nelikumības ir zināmas ne tikai Austrum Eiropā, bet arī Vācijā, piemēram, Bavārijā un citur. Un, protams, ka nevienmēr ir pilnīgi skaidrs, vai te kaut ko ir noziegusies atsevišķa persona, vai mēs redzam, ka um, sastopamies tiešām ar organizēto noziedzību. Ielas, ceļi, attīrīšanas iekārtas šajos projektos Komisijai veicot pārbaudes, jādomā, jāraugās rūpīgāk un jāatrod jaunas metodes un jauni instrumenti, lai konstatētu, vai Eiropas fondu līdzekļi nav bijuši pareizi izlietoti. Tās tie ir, es runāju tagad par ļoti lieliem projektiem, kas katrā valstī arī nebūtu nenotiek tik bieži. Uh, Un šeit tiešām ir ieteicams jau dodot pasūtījumu līdz pat pasūtījuma izpildē ļoti rūpīgi kontrolē to, kas notiek ar fondu līdzekļiem. Es pieminu šeit vienu interesantu projektu, kā pačī projektu Itālijā, un tie, kas regulāri piedalījušies, piedalījās sanāksmēs, jādomā dzirdēja daudz interesanti. Es pati pēc tam par to lasīju, jo attiecīgajā tikšanās reizē nebija klāt. Finanšu monitorings, kas tiek veikts lielu uh, publiskā valsts pasūtījuma uh, projektu piešķiršanā, tad tiek ļoti smalki kontrolēta līdzekļu plūsma. Uh, jo naudas atmazgāšanas draudi pastāv katrā šādā projektā. Un ir labi to zināt. Ja mūsu komiteja saņemtu arī rezultāts par to, kā šīs karpačī projekts ir beidzies. Un runājot par secinājumiem. Tad mūsu komitejai vajadzētu pieprasīt sekojošo gan no referenta, gan no tiem, kas strādā citās komitejās. Tad šeit es rakstu sekojošo. Pirmkārt, ir jābūt profilaksē, preventīviem pasākumiem. Prevencijas pasākumu šobrīd ir pārāk maz. Protams, ka nav viegli to visu izdarīt, un tas prasa daudz pūļu. Arī eksperti un speciālisti, kam jau ir pieredze, ļoti labi zina, ka prevencija ir nepārvērtējama. Vēl, kā daudz kolēģi arī jau ir rakstījuši savos ziņojumos, es runāju šeit par Eiropas. Par Eiropas uh, kriminālu vajāšanu. Itālien auf der anderen Seite un dann wieder äh, Deutschland un Österreich auf der anderen. Das ist, ähm, tas wird. Šis Eiropas projekts ar Eiropas krimināla vajāšanas iestādi, mums vajadzētu tomēr censties panākt tādu kā labu sadarbību. Un ir um, daudz aktīvāk jāstrādā gan uh, uh, digitālās noziedzības jomā, gan arī cīņā pret cigarešu kontrabandu. Un mēs redzam, cik ļoti grūti ir konsolidēt budžetu. Visas politiskās grupas, visas partijas cen, cīnās pret padomi, lai panāktu šo budžeta konsolidēšanu, bet tik līdz runa sākas par krāpniecību, um, pievienotās vērtības nodokļu jomā, tad šeit mums būtu ļoti viegli vienoties ar padomi. Šeit īpašu domstarpību nav. Lihtenšteina, Šveice, tās ir valsts, ar kurām notiek darbs pie attiecīgiem nolīgumiem. Un Tas nu būtu tas, ko es gribēju izklāstīt jums šodien un gribu pateikt paldies komitejas sekretariātam par ļoti labo palīdzību. Paldies! Muito obrigado, senhora Vailer, pela sua. Lielas eh, paldies, Vēlers kundze, par jūsu sniegto prezentāciju, par, par Eiropas uh, fondiem un uh, korupciju, kā arī par to klusērā, ka nepieciešams eh, tiešām labāk pāraudzīt eh, Eiropas eh, projektu tēriņus. Un dažas no šīm idejām, protams, jau pārklājas, tomēr ir skaidrs, ka ir nepieciešami dažādi pāraudzības pasākumi, iespējams, telefons ar noklausīšanās. Un arī ir jāievēro, protams, arī demokrātijas pamatprincipi. Būs uzklausīšana. Vēlāk šais nedēļas laikā. Un uz to teiksies arī Dejanga kunga ziņojums, kurš uh, tika eh, iesniegts uh, no Lībijas uh, komitejas. Un pirms es dodu vārdu Dejonga kungam, uzklausīsim arī trešo, trešā tem temiskā dokumenta autoru. Vēl viens svarīga uh, joma. Jautājums par sistēmiskās korupcijas jomām valsts administrācijā dalībvalstīs un pasākumiem, uh, lai eh, cīnītos eh, pret negatīvajām eh, sekām, kas attiecās uz Eiropas Savienību. Autors ir mūsu kolēģis Skila Kakis kungs. Došu vārdu Skila Kakis kungam. Lūdzu, jums iedos vārds. Paldies, priekšsēkungs. No sākuma vēlos teikt, ka problēma ar korupciju ir tāda, ka eh, to ir ļoti grūti eh, izmērīt, novērtēt. Cilvēki jūt, eh, ka pastāv liela korupcija visā Eiropā. 74% eiropieši ir teikuši, ka korupcija ir liela problēma viņu valstī. Tomēr mēs neesam varējuši iepazīties ar datiem par to, kas patiesībā notiek. Un realitātē Transparency International mums ir sniegusi šādus datus. Un iespējams, mēs neesam tos pietiekami dziļi izanalizējuši. Un šo datu analīzē bija redzams, ka cilvēki saka, ka ir bijušas uh, sabiedriskās tātad, uh, aptaujas. Viņi ir, cilvēki ir teikuši, ka viņi ir uh, uh devuši kukulu kādā konkrētā valsts sektorā. Par to ir bijušas aptaujas jau vairākus gadus daudzās valstīs, gan Eiropā, gan arī starptautiskā mērogā. Un ja mēs apkopojam gadu laikā maisainicības, kuras saka, ka es vai kāds no manas maisainicības ir devis kukuli kādam valsts sektorā, konkrētā sektorā. tad var secināt, ka katru gadu kukuļos eh, tiek samaksāta vismaz 20 miljoni eiro visā sa Eiropas Savienībā. Atskārtošu šo skaidli, jo tieš, tiešām nav vienkārši aptvērt tātad 20 miljoni uh, kukuļu. Un, eh, protams, ka mm, maisainiecībām var uzsēties viņa atbildēm. Tad 20 miljoni kukuļu mēs uzskatām, ka tas nav iespējams. Tomēr es vēlējos, eh, lai jūs no sākuma to aptverat. Eh, un tas ir uh, minimālais, jo tas ir tas, ko cilvēki ir pateikuši, ka viņi to ir darījuši, devuši kukuļus. Tas nav tas, ko mēs uzskatām, ka viņi būtu darījuši. Viņi paši mums to teica. Un viņi to nesaka E, ka to viņi vispār kādreiz darījuši. Viņi ir norādījuši konkrētām jomām. Mēs zinām pēc um, atbilžu skaita, ka 600 tūkstoši maisainiecība Eiropā ir teikuši, e, kā viņi ir devuši kukuļus mūģis iestādēm. Es atsaucos uz uh, muitas uh, iestādēm, tāpēc, ka mums ir interesi kā Eiropas Savienībai šajās iestādēs. Mēs uh, izliekamies, ka ši, šāds korupcijas apmērs nepastāv. Mēs nezinām, kāda ir skaitļi, un mēs arī nevēlamies zinām, zināt daudzos gadījumos šos skaitļus, tāpēc, ka tad, ja mēs uzzinātu šos skaitļus, tad mums nāktos eh, rīkoties. Un tas ir sarežģīti saistībā ar skaitļiem. Un kāda ir ieteikme? Pirmkārt, Eiropas Savienības eh, finanšu intereses. Man ir jāsaka, ka tas ļoti atšķirās pa sektoriem, kā arī atšķirās valstīs. Ir valstis, kurās ir gandrīz 0% korupcija daudzos sektoros, savukārt ir citas valstis, kurās varbūt tā, ka 30% no iedzīvotājiem katru gadu kādā konkrētā sektorā dod kukuļus. Tātad konkrētos sektoros. Piemēram, medicīnas sektors, valsts slimnīcas. Tajā eh, daudzās valstīs ir vērojama liela korupcija. Tu vari sākt par korupciju vai ne par korupciju, bet tomēr ārstiem tiek eh, dota nauda par to, ka viņi eh, dara uh, lietas, kas viņiem jādara kā valsts sektora pārstāvjiem. Bet tas ir vērojams arī citos sektoros, šī parādība. Ja ir tāda apmā, apmēra korupcija, ko mēs varam iesākt? Un kādā veidā tā mūs eh, ietekmē? Es no sākuma runāšu par to, kā tā ietekmē Eiropas Savienības finanšu intereses. Sektori, eh, par kuriem esam guvuši atbildes, tie nav tieši saistīti ar Eiropas Savienības finanšu interesēm. Ja mēs neskaitām muitas sektoru, tomēr, ja mēs zinām, ka pastāv plaša korupcija daudzos gadījumos valsts administrācijā un visa Eiropas Savienības fondu administrācija ir saistīta ar šīm te valsts administrācijām, kuras e, izmanto valsts e, finanšu resursus, ir skaidrs, ka ir daudz vairāk korupcijas Eiropas fondos, nekā mēs to vispār varam aptvērt. Neviens nav uzdevis jautājumu lauksaimniekiem. Vai viņi ir bijuši iesaistīti šādos, e, šādās darbībās? un komisija nav pētījusi šo jautājumu. Tieši ņemot vērā to eh, cilvēku viedokli, kuri tur ir ļoti lielā mērā iesaistīti. Līdz ar to mēs eh, nezinām, tomēr mums ir aizdomas, ka daudz vairāk nekā mēs eh, redzam patiesībā notiek. Un cik efektīvā veidā dalībās cīnās pret korupciju. Šeit komisijā dzīs, ka šobrīd nepastāv mehānisms, kas uzraudzītu un novērtētu pretkorupcijas politikas efektivitāti Eiropas Savienības līmenī. Un starptautiskā līmenī mums ir tikai Krako. Eiropas Savienības padomas programma tomēr uh, Eh, Greko klātbūt daudzās val, eh, dalībvalstīs nav pietiekami lielā mērā mm, jūtama. Un arī SAO, kurai ir konvencija par eh, cīņu pret kukuļu došanu, viņi ir informējuši, ka aktīva pret kukuļu došanas politika ir risinājusies tikai četrās Eiropas Savienības dalībvalstīs Un šī eh, konvencija 12 Eiropas dalībvalstīs nav vispār tikus ņemta vērā. Es neiedziļināšos eh, detaļās par to, kā mēs risinām eh, jautājumu saistībā ar mūsu juridiskajiem instrumentiem, tāpēc, ka mums ir daudz juridisko intru, instrumentu gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī. Mans jautājums būtu šāds. Kā šie juridiskie instrumenti tiek izmantoti? No sākuma skatīsimies, eh, kā Eiropas Savienība pati aizsargā savas eh, finanšu intereses, kā viņa tās aizsargā, aizsargā no sistēmiskas eh, korupcijas un krāpšanas dalībvalstīs un dalībvalstu administrācijām. Es sniegšu gadījumus, par ko ir liecinājuši Olaf. Liekas, kāds teica, ka Olaf kā iestāde ir efektīva. Es uh, nolasīšu to, ko ir teicis Šemetas kungs. Es citēšu. Kopš 2000. gada 281 no 680 uh, gadījumiem uh, tad, uh, šis te lietas, kuras Sauli bija iesniedz nacionālām uh, tiesu iestādēm, tas uh, tika pārtrauktas šie ziņojumi. Un pārējā, pārējos gadījumos apsūdzības uh, pr procents bija 41 apsūdzības izvirzīšanas skaita procents. Līdz ar to Eiropā, kur mums ir 20 eh, eh, miljonu kukuļu gadā, iespējams ir 150 uh, eh, apsūdzības, kuras ir uh, izvirzītas pēc Olaf uh, iniciatīvas desmit gadu laikā. Ir vienkāršāk iegādāties loterijas biļeti un tikt apsūdzētam. Tad, un, un saņemt naudu, nekā tikt apsūdzētam. Un tāda ir skumjā realitāte. Kādi instrumenti ir viņu rokās? Atšķirības eh, dalībvalstu juridiskajos eh, ietveros, un es šeit eh, citēju Eh, komisāru. Un eh, tā rezultātā eh, radušās barjeras pārobežu izmeklēšana Eiropas Savienībā nozīmē, ka finanšu intereses, kādas ir Eiropas Savienībai, tās netiek vienādā mērā aizsargātas visā Eiropas Savienībā. Un Olaf direktors ir teicis, ka ir jau ļoti daudz informācijas, kuras mēs iegūstam. Es īsti nezinu informāciju par darbiniekiem, uh, kas ievās papildus informāciju, Olafam nav juridiskais pamats uh, un pietiekam daudz uh, darbinieku, lai uh, ar, izrādītu iniciatīvu apsūdzību uzrādāš, uh, uzrādīšanā. Es uh, pat nevaru īsti uh, ieskatīties uh, bankas kontā, par, kurš pieder cilvēkam, par kuru tiek veikta izmeklēšana. Tāda ir realitāte Olaf iestādē, jo Olaf nevar izvirzīt iniciatīvu izmeklēšanā. Uh, jo Olaf var tikai veikt eh, izmeklēšanu attiecībā uz ienākošo informāciju. Un ja jūs, jūsu sektorā esat eh, klusējuši, tādā gadījumā Olaf neko neizmeklēs. Un tas ir arī punkts. Viņiem nav pietiekami daudz eh, darbinieku, viņiem nav pietiekami da liela autoritāte, lai to varētu efektīvi īstenot. jo tad, tad eh, viņi pat nevar ieskaties eh, bankas eh, kontos, viņi var vienkārši tikai aptaujāt cilvēkus. Komisija ir sākusi darbu, nopietnu darbu, lai labotu šo situāciju. Tomēr šobrīd mēs vēl esam tikai pirmajā šī darba fāzē. Tad Eiropas Savienības eh, pretkorupcijas eh, eh, ziņojums, kurš izmērīs dalību valstu pūles attiecībā uz pretkorupcijas pasākumiem, tas pēc 13. gada tiks publicēts reiz divos gados. Un komisija jūnijā plāno izvirzīt priekšlikumu Eiropas uh, prokurora uh, birojām, tā sauktiem EPO. Un tā ir arī izvirzījusi priekšlikumu atsevišķai direktīvai attiecībā uz uh, kriminālu, eh, kriminālu eh, tiesību harmonizēšanu dalībvalstīs, kā arī priekšlikumu Eurojust reformai arī 13. gadā. Līdz ar to komisija tiešām ir spērusi soļus pozitīvu institīvu virzienā. Tomēr es joprojām uzskatu, ka ir nepieciešams lielāks iedrošinājums no parlamenta puses. Un ko dara dalībvalsts? Tās neko daudz nedara pat tajos eh, gadījumos. Tad es jums eh, citēšu vienu gadījumu, lai saprastu, kāpēc es eh, šādi saku, ka viņas neko daudz nedara. Pat gadījumos, kad tiek doti kukuļu ārzemju um, ārzemju uh, ierēģiem daudzos gadījumos tas nozīmē, ka kukulis uh, tiek uh, dots citas dalībvalsts uh, valdības uh, um, ierēģiem, un tas ir arī noticis. Dalībvalstu reakcija uh, bija ļoti ierobežota. Vienā dalībvalstī ir bijusi zināmā reakcija, tāpēc, ka vairumā dalībvalstu šis, šis, tas vispār netiek uzskatīts par problēmu. Tiek uzskatīts, ka ir parakstītā SAO tad, tad, konvencija, tas arī viss. Un rezultāti vienām no lielajām dalībvalstīm bija tāda, ka no 2005. gada šī ir informācija no uh, SAO uh, pret kokuļošanas ziņojuma šajā valstī no 2005. gada um, līdz 2010. gadam 69 uh, uh, valsts iestāžu darbinieki uh, tika, um, tika apsūdzēti. Tomēr gala rezultātā viņiem nācās tikai samaksāt uh, sodu, viņiem nav izvirzītas uh, apsūdzības. Un no 30 uh, apsūdzētajiem uh, 25 uh, saņēma uh, noscīt sodu, un tikai 4 no 69 uh, tiešām reāli pavadīja laiku cietumā. Uh, Un šajos eh, eh, nosacītajos sodos eh, četri bija ļoti nopietni kukuļošanas gadījumi. Šeit mēs runājam par simtiem miljonu eiro kukuļošu šajos gadījumos. Līdz ar to vēl ir daudz, kas jādara attiecībā uz to, mm, ko dalībvalstis var uh, iespēt. Un dalībvalstīs ir bijuši gadījumi, kad ir veseli uh, sektori, kuros pastāv sistēmiskā korupcija. Un to ir liecinājis Transparency uh, International, ka valsts ierēģi ir iesaistījušies šajā sistēmā un pilsoņiem ir sarežģīti uh, reaģēt uh, pret šo parādību. Tā ir mūsu realitāte. Daudz no mums, protams, vēlētos eh, to neredzēt. Un beigās vēlos dot vispārīgus eh, komentārus, eh, daži arī konkrētākus. 19. gadsimta beigās ASV Eh, bija progresīvā kustība. Viņi izveidoja spēcīgas federālas institūcijas, kas cīnījās eh, pret korupciju, kur bija ļoti izplatīta eh, ASV. Tur radās FBI. Un es uzskatu, ka mums ir nepieciešams kaut kas daudz spēcīgāks, kad mēs nākamajā fāzē izveidosim EPO e iestādi. Mums ir nepieciešamāka, spēcīgāka federāla iestāde, lai mēs varētu pārtraukt šo sistēmiskās korupcijas aborto loku daudzos sektoros dalībvalstīs. Eh, cilvēki, gan tie, kur vēlas, eh, lai mēs labi iztērējam viņu naudu, tad cilvēki no ziemeļiem, bet arī daudzi dievidnieki ir uh, iekļuvuši šajā sistēmiskās korupcijas slazdā, un viņi vēlas, lai eh, mēs rīkotos daudz efektīvākā veidā, un mēs to varam darīt. Esmu pārsniedzis savu laiku, tāpēc, ka esmu tiešām ļoti aizrāvies ar šo tematu. Bet vai ir arī konkrēts priekšlikums? Jūs ar to varēsiet iepazīties. Tas nav, es tomēr eh, nevēlos, tad es vēlos, lai jūs uh, Eh, tiešām ieskatītos eh, šajā problēmā, par kuru līdz šim brīdim nekas daudz nav darīts. Paldies, Skilakakis kungs. Mums būs iespēja vēl runāt par konkrētiem priekšlikumiem, jautājumu un atbilžu sesijā. Ja Uh, bet, lai paskaidrotu, gribētu piebilst, ka Olafa rīcībā ir ļoti svarīgs pilnvars. To, kā viņi izmanto šīs pilnvars, tā ir cita lieta. Jūs baudāt diezgan tādus stabilus argumentus, bet es negribētu turpināt šo diskusiju šobrīd. Uh, Līdz ar to tagad došu vārdu De Jonga kungam, kas būs pēdējais, kas prezentēs savu tematisko dokumentu par korupciju privātu uzņēmumos. Lūdzu, De Jonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi komentāri pašā sākumā. Vispirms es gribēju. Uh, runāt par savu dokumenta apjomu. Redzējāt, ka e, tas ir diezgan īss salīdzinot ar pārējiem dokumentiem. Kāpēc? Tāpēc, ka es ievēroju oficiālos ierobežojumus, kas tika noteikti pirms sākām šo darbu. E, bet beigās izrādījās, ka šie ierobežojumi nemaz nav tik drastiski, kā iepriekš bija iedomājies. Manā rīcībā ir ļoti daudz materiāla, faktu, ciparu. Bet es vairāk rakst, rakstīju par rekomendācijām, un tās arī atspogļots manā dokumenta. No sākuma gan ir ievads, un pēc tam ir problēma sapraksta daļa, bet tā gan ir īsa. Un tā tad mēs tikko kā dzirdējām Skilakakisa kunga runu, un droši vien daudz no tā, ko es būtu rakstījis savā dokumentā, jūs varat lasīt viņa dokumentā. Tā tad rezultāts ir sasniegts. Un, ja jūs faktoloģisko materiālu Skalakakis ziņojumā lasīsiet un pēc tam rekomendācijas manā dokumentā, tad sanāk, ka šie divi dokumenti papildīja viens otru. Otrs tāds ievad komentārs ir šāds. Šis darba dokuments vai tematiskais dokuments ir arī tāds kā pārdomu uh, dokuments saistāms ar iekšējā tirgus uh, komitejas uh, diskusiju. Uh, tur sākumā tika spriests par pašinicīvas ziņojumu rakstīšanu un pēc tam Krim komiteja pārņēma šo darbu, tad mums tika uzdots šis uzdevums. Bet um, šis ziņojums par korupciju ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu funkcionēt labi iekšējais tirgus, lai visiem būtu vienādi spēles noteikumi Un šī saikne ir viennozīmīga skaidra. Tātad, ja uzņēmumi dod kukuļus e, publiskiem ierēģiem un pēc tam viņi netiek saukt pie atbildības kādā dalībvalstī, tad e, sanāk, ka šajā tādā liberālā dalībvalstī klimats uzņēmumiem ir daudz tāds pievilcīgāks. Un te mēs redzam, kādā veidā dažādas tad, politiskās jomas tiek savstarpēji saistītas un arī Eiropas Savienībā ir kompetence iekšējā tirgus jomā. Mēs visi gribam, lai būtu tiešām vienādi nosacījumi visiem, un tas arī ir jānodrošina. Tad otrs eh, novērojums. Arī šeit saistu to ar Gabriels kundzes ziņojumu par korupciju publiskā iepirkumā. Arī šeit ir cieša miedarbība, arī iekšējā tirgus komitejā mēs esam ļoti cieši, kā jau es teicu, lasījuši uh, publiskā iepirkuma direktīvas priekšlikumu. Šeit ir tieši tāds efekts no vienas puses uz otru un otrā, tad mums ir savā kontekstā jāstrādā ļoti cieši ar iekšējā tirgus komiteju. Tad runājot par īstenošanu, mani tiešām šokēja astotais progresa ziņojums no Transparency International par SAO konvencijas īstenošanu. Šī konvencija gan ir diezgan ierobežota tad, tad tur tikai atsevišķas kukuļdošanas, kukuļņemšanas formas apskatītas šajā konvencijā. Tātad šī SAO konvencija ir diezgan tāda ierobežota, bet arī ļoti svarīga jo tā tika izstrādāta tikai tajā laikā, kad ASV tika sodīti cilvēki par šādiem ziņojumiem. Tad, tas ir kukuļu došanu publiskām personam. Un īstenībā mēs savienotās valsts izdarīs spiedienu, ka šāda konvencija ir nepieciešama, lai būtu vienādi nosacījumi pilnīgi visiem, lai ne tikai Amerikā tiku, tiktu sākt pie atbildības cilvēku par kukuļdošanu. Un ASV jau tajā laikā tika izveidota tāda ļoti spēcīga uzraudzības struktūra, tad kolēģi uzraudzība, tas ir arī saistīts ar publiskajām rekomendācijām. Un pārsteidzoši, ka līdz šim brīdim joprojām ir piecas dalība valsts, kas šo SAO konvenciju vēl nav ratificējušas. Un runājot par īstenošanu, un arī astotajā progresa ziņumā ir rakstīts, ka ir 11 dalībvalstis, eh, kur tiek veiktas izm izmeklēšanas sīkā jomā, tad ir 8 ar 3 lieliem gadījumiem un 4, 4 dalībvalstis, kur ir, kur ir, teiksim, tikai daži 2 vai 3 ļoti smagi gadījumi, kas tiek pētīti vai izmeklēti, un tad ir atsevišķi dalībvalsts, kur vispār nav šāds lietas ierosināts. Uh, Un eh, tad varbūt, ka ir kaut kādas dalībvalstis, kur starptautiskās aktivitātes notiek vairāk un citās mazāk, bet atgriežoties pie manas valsts, pie Nīderlandes, jāsaka, mums ir ļoti, ļoti maz tādu gadījumu, kad SAO konvencija ir bijusi mm, īstenota, ļoti maz notiesāto faktiski nav tādu, ļoti maz arī gadījumu, kad tiek, notiek izmeklēšana. Un Nīderlanda ir bāze ļoti daudziem daudznacionāliem uzņēmumiem mūsu nodokļu klimats rosina starptautiskos uzņēmumus nākt pie mums un darīt savu biznesu. Un mēs zinām, kur te ir problēma. Valsts prokuratūra nespēja vienkārši tikt galā ar šiem uzdevumiem, šiem korupcijas gadījumi lietas ir ārkārtīgi sarežģīti un vienkārši nav ne zināšanas, ne kvalifikācijas. Ļoti grūti iegūt pierādījumus gan lokāli, gan starptautiski, tīpaši starptautiski, ja kaut kas ir nepieciešams no iegūšanai kā pierādījums no citas valsts tad viss kļūst ļoti sarežģīti. Un tad vēl ir saikne ar iekšējo tirgu. Mēs esam ieinteresēti to virzīt, tāpēc mums ir tomēr jākārto šīs jautājums. Lai būtu vienāds spēles nozacījumi, pilnīgi visām dalību valstīm būtu jāratificē šīs konvencijas vai no OECD vai, vai arī citas. Un tas tad būtu arī bāze. Un tālāk par īstenošanu vajadzētu dalību valstu starpā veidot uh, Tad, tad sārunu debati par to, kā notiek konvencija īstenošana. Arī šai ziņā pastāv milzīgas atšķirības. Mums pieredze ir ļoti ierobežota. Nīderlandē maz ir izmeklēti gadījumi. Mm, Apvienotā karalistē tiek izmeklētas daudz vairāk šīs lietas un būtu ļoti interesanti veidot diskusijas starp šīm dalībvalstīm un citām dalībvalstīm, par to, kāda ekspertīze ir nepieciešama, kādas zināšanas vajadzīgas, cik svarīgas ir iestādes vai tāds vispār pastāv, vai ir iespējams sadarboties un varbūt kādi ir minimālie resursi, ko varētu dot šai jomai. Ja nebūs šāds debats, tad īstenošanas jomā joprojām būs ļoti milzīgas atšķirības starp dalībvalstīm. Tad um, vēl es rekomendēju arī vadlīnijas īstenošanas jomā. Un vēl dalībvalstīm vajadzētu izmantot kontaktpunktu tīklu. Korupcijas jomā šā, šāds tīkls un kontaktpunkts jau pastāv. Katrai dalībvalstī tiešām ir jau noteikti šāds kontaktpunkts korupcijas apkarošanas jomai. Ļoti bieži arī prokurori izmanto šo kontaktpunktu pakalpojums. Es uzskatu, ka šādiem kontaktpunktiem būtu jāturpina darboties. Cik saprotu no komisijas arī no citām dalībvalstīm, šis kontaktpunktu institūts ir diezgan pasīvs, varbūt nedarbojas pārāk labi, bet ja mums šāds tīkls pastāv, tad tas būtu lielisks instruments, caur kuru varētu mainīties ar informāciju, strādāt arī ar vadlīnijām. Bet vēl ir arī tādi tiesiski jautājumi, kas būtu jāprecizē. Vispirms par juridisko personu nu, kriminālu atbildību. Tas ir horizontāls jautājums krimināla tiesību jomā un ne visās dalību valstīs ir vienādi izpratni par to. Bet šis jautājums ir ļoti svarīgs. Jūs varat vajāt tikai fiziskās personas, un tad sanāk, ka arī cīņa pret korupciju ir ierobežota, ja ir iesaistīta tāda juridiska persona. Un vēl ir jautājums par to, cik lielā mērā māc uzņēmums ir atbildīgs par filiāli. Piemēram, ir kāds poļu gadījums, māc uzņēmums un filiāli Nīderlande. Nīderlandē šis uzņēmums tika apsūdzēts par kukuļdošanu slimnīcas personālam bet eh, šī lieta netika vēsta tiesā, tāpēc, ka tika nonāca tāds, tāds viedoklis, parādījās, ka māc uzņēmums nevar atbildēt par filiāļu darbību. Tad tā tāda juridiska niansi, kas ir līdz citām ļoti sarežģīta. Un vēl arī par šo pašu konvenciju runājot OECD konvenciju. Tad jautājums facilitation payments, veicinošie maksājumi. Teiksim, ja jums ostā stāv kādas preces un jums ir jāsamaksā neliela maksa, lai jūsu preces tiktu atmuitotas pirmām kārtām dažās valstīs savādāk nemaz nav iespējams, tad mēs uzskatām šādu maksājumu par veicinošo maksājumu. Un šādiem maksājumiem arī ir definīcija, kas nav īpaši precīza ja jūs apspriedīsieties ar dalībvalstīm vai ar NVO, tad visi grib tikt vaļā no veicinošajiem maksājumiem vai arī veidot kādu precīzu definīciju par to, kas ir kukuls un kas tad ir legāls maksājums. Šajos, šajās jomās komisija varētu virzīt savas institīvas, precizēt priekšlikumus, protams, apspriežoties ar padomi un un parlamentu. Pagājuši gadu bija ļoti konstruktīva diskusija ar komisāru Malstrēms kundzi, tika apspriests plāns cīņai pret korupciju, un komisāre ar entuziasmu uzņēma mūsu ierosinājums. Es saprotu, ka komisija ir ieplānojusi nākamgad rakstīt padziļinātu ziņojumu, bet starp laikā tas, ka mēs neredzam nekādas likumdošanas institīvas, kas nāk no komisijas šajā jomā, tas nozīmē arī, ka mēs zaudējam laiku. Un publiskā iepirkuma jomā šeit varētu arī virzīt iniciatīvu, kas ļautu labāk īstenot veikt um, esošās iniciatīvas, kas ietekmē arī publisko iepirkumu, un arī šīs iniciatīvas, par kurām rakstu savā ziņojumā, manuprāt, nevajadzēja gaidīt ziņojumu, lai varētu jau ātrāk realizēt iniciatīvas, par kurām rakstu. Runājot par mums pašiem, arī mēs varētu uzlabot savu darbu metodu Eiropas parlamentā. Katru gadu mēs rakstam, mēs saņemam ziņojumus no OECD, no Greko, no Eiropas padomes, un mums nav tādas struktūrētas pieejas darbā ar šiem ziņojumiem. Šiem ziņojumiem tomēr būtu jālat laiks, lai mēs apspriestu šeit parlamentā, jo galu galā dalībvalsts ir piedalījušās gan OECD rekomendāciju, gan Greko ziņojumu izstrāde ir dalībvalsts bijušas iesaistītas, un te ir ļoti daudz mācības, kuras mēs varētu gūt, varētu izmantot šo citu organizāciju materiālus, apspriest tos, plus vēl komisijas materiālu, un tas uzlabotu mūsu diskusijas. Es vairāk neko neteikšu, rekomendācijas ir skaidri smeļošas, un tā mēs varētu izmantot to par bāzi diskusijām. Paldies, De Jonga kungs, saka priekšsēdētājs. Tagad mēs esam uzklausījuši ziņojumus par visiem četriem tematiskajiem dokumentiem, par fondiem, par administrāciju, par publisko iepirkumu, par um, vienotiem spēles noteikumiem privātām kompānijām. Šie četri dokumenti viens otru papildina, labi saskan Tas mums dod iespēju labi diskutēt par šo parādību, un mēs arī varam dot ļoti svarīgas rekomendācijas dažādām institūcijām. Tagad mums būs debate, no sākuma runās koordinātori no klātesošajām politiskajām grupām, pēc tam būs atsevišķi deputāti, tad komisija. Vai ir kāds no padomis? Tikai komisija ir klāt. Labi katrā gadījumā arī komisijai tika izvirzīts konkrēts rekomendācijas. Un kāds ir jūsu viedoklis par to, cik svarīgi ir ratificēt eh, citu institūciju, ANO arī un citu institūciju konvencijas, kas arī palīdz cīnīties pret korupciju? Un varbūt komisija, un tas ir jautājums no manas puses, varbūt varētu komisijas pārstāvji mums pastāstīt par to, vai Eiropas Savienība kā juridiska persona nevarētu parakstīt eh, vienpersoniski konvencijas. Vai ir iespējams šādā veidā parakstīt korupcijas apkarošanas konvencijas Eiropas Savienībai kā vienai juridiskai personai? Sāksim mūsu debati tagad. No sākuma dosim vārdu koordinatoriem no politiskajām grupām, kā parastā secībā. Maķie kundze būs pirmā pārstāv tautas partiju. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties četriem autoriem, kas ir izstrādājuši šos tematiskos dokumentus. Paldies par darbu, kas ir bijis liels, ka, kas ir izgaismojis ļoti interesanti visas šīs četras tēmas, ārkārtīgi bagātinoši informācija. Es esmu ļoti apmierināta ka šie četri tematiskie dokumenti būs ietverti mūsu komisija, komitejas ziņojumā. Tas ir labi. Tad ir četri dažādi skatījumi ar turpmāko ceļu, darbiem uz priekšu, ar vienu mērķi cīņu pret korupciju. E, katrā no četriem e, protams, ir grūti visu šo te ainu aptvert, eh, tomēr iezīmētais ceļš ļoti interesants. Piemēram, Gabriels kundze teica, ka ir ļoti žēl, ka noteikti direktīvas nav transponēts pilnībā, un šeit tiešām es ceru, ka dalībvalsts pacentīsies eh, tomēr kaut ko transponēt. 2007. gadā ir bijušas pieņemtas direktīvas, varētu tomēr pacensties un pārņemt to likumdošanā. Uh, mums vajadzētu tomēr pacensties visiem kopā, lai notiktu transponēšana, kas ļautu mums labāk cīnīties pret korupciju, kas ļautu arī izmantot instrumentu, kas, kas ļautu mums realizēt labāku pieeju. Tāpēc vajadzētu pasteikties ar šo transponēšanu. Un vēl OECD ziņojuma parakstīšana. Četri e, referenti jau runāja par šo tēmu. Arī šeit mēs, kā parlamentārieši, varētu piedalīties un varbūt šajā sarunās ar mūsu dalībvalstīm, lai ātrāk šie līguma ar OECD tiktu parakstīti. E, tad vēl komisijas priekšlikums par Eiropas pieju arī šeit. Tomēr tas ir komisijas priekšlikums. Bet es tiešām gaidu šo priekšlikumu Es ļoti ceru, ka šis jautājums par juridisko personu, kad attiecīgi tās definēšanu, nu, tas viss palīdzēs cīnīties par korupciju un aizstāvēt finansiālās intereses Eiropas Savienībā. Es atbalstu Skilakisa kunga teikto par Olaf. Un Protams, mēs nosodam dažkārt, bet viņi strādā ļoti daudz, ļoti cietīgi. Protams, jau var darīt vairāk. Esmu nedaudz vīlusies varbūt par šiem beigu rezultātiem, varbūt vēlreiz jūs varētu to atkārtot, bet uh, nedaudz neskaidra bija informācija par rezultātiem, izraisīja vilšanos. Uh, Tad vēlreiz gribu pateikties visiem četriem. Vēl šī policijas izglītošana, apmācība, cepol un citi šeit ir iesaistīti. Bet cepol un Eiropol apvienošanā šai ziņā ir pamatota. Uh, Bet vēlreiz jāatgādina, ka cepola funkcija ir vislabākās izglītības apmācības sniegšana policijas spēkiem, bet arī tiesnešiem, jo ir dažādi pētījumi. Un skaidrs, ka tiesnešiem ir jāsaņem arī apmācība, lai labāk cīnītos pret korupciju. Ir jāizmanto visi veidi un paldies! Paldies, Maķie kundzei. Un tagad sociālistu un demokrātu Vaņāns kundze. No, um, izskrīna čestītke visam štīrim kolēgam za. Es eh, tiešām vēlētos apsveikt eh, mūsu četrus kolēģus, kuri ir veikuši brīnišķīgu darbu. Un es uzskatu, ka tas ir labs eh, pamats šīs dienas diskusijām. Es eh, ceru, ka mūsu referents, ja Kalīnā kungs iepazīsties, iepazīsties ar šiem četriem tematiskajiem eh, dokumentiem un ņems tos vērā, gatavojot eh, starp posmu un gala ziņojumu. Mēs esam uzklausījuši dažādu secinājumu šodien un esam nonākuši pie secinājuma, ka Eiropas Savienības līmenī neesam bijuši pārlieku veiksmīgi cīnoties pret korupciju. Dati runā paši par sevi no uh, Eiropas Savienības eh, budžeta katru gadu mēs zaudējam divus miljārdus, uh, eh, divus miljonus tieši dēļ uh, korupcijas un organizētās noziedzības. Kas ir korupcija? Es par to esmu daudz uh, domājusi, vai mums ir uh, vienota korupcijas definīcija, vai mēs uh, faktiski varam runāt par to, kā mēs varam korupciju novērtēt. Korupcija ir uh, saistīta ar divām lietām. Uh, viena uh, ir uh, saņemšana un viena ir došana. Vai mēs tiešām varam uh, nākt klajā ar kopīgu vienotu komisiju, uh, korupcijas uh, definīciju, uh, kur varētu izmantot vēlāk cīņā pret korupciju? Vairāk pētījumi norāda uz uh, konkrētām problēmām cīnoties pret korupciju visos līmeņos. Iespējams, ka mums ir problēmas ar korupciju tāpēc, ka mēs nespējam izmērīt to, kāda ir korupcijas ietekme. Uh, Ko mūsu eh, komiteja šajā sakarā var iesākt? Ko mēs eh, varam eh, sniegt saistībā ar rekomendācijām? Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi izveidot tādas struktūras, kuras palīdzēs tieši tiesu procesos, kuras palīdzēs apsūdzēt visas, visus cilvēkus, kuri ir iesaistīti korupcijas procesā dalību valstīs kurās eh, korupcijai ir tiešā netieša saiknes ar eh, organizēto noziedzību. Un eh, tas, protams, ietekmē arī PVN sektoru, un tā ir milzīga problēma, ar kur mums nāksies saskarties PVN, jomā mēs tiešām zaudējam lielu naudu. Vēl viens svarīgs jautājums ir par to, kā dalībvalsts var sadarboties savā starpā. Šodien mēs lielākoties runājam par uh, divpusēju sadarbību, bet uh, kā ir ar daudzpusēju sadarbību? Kā mēs varam sadarboties ar uh, Olafu? Vai Olaf ir pietiekami veiksmīgs, uh, kad Olaf sagatavo ziņojumu? Kā dalību valstis reaģē uz to? Kā mēs varam uh, uzraudzīt rekomendāciju īsenošanu? un kādi ir kritiski komentāri uh, attiecībā uz Aldan sagatavotajiem ziņojumiem. Es uh, piekrītu uh, iepriekšējai uh, runātājai Matjē uh, Kundzei, kura teica, ka CEPA un Eiropola abas ir svarīgas organizācijas. Un es uh, piekrītu, ka šīs divas organizācijas nevajadzētu apvienot, uh, CEPA nevajadzētu integrēt Eiropolā. Eiropols uh, iegūst jaunas, uh, jaunas uzdevumus katru dienu, un ja mēs integrēsim CEPA Eiropolā, tādā gadījumā uh, viss eh, kļūst aizvien sarežģītāk. Mums tiešām vajadzētu vairāk rīkoties eh, policijas apmācības eh, jomā, būtu vairāk jāapmāca visi tie cilvēki, kur cīnās pret korupciju. Mēs esam uzklausījuši vairākus komentārus attiecībā uz Eiropas prokuratūru. Esam uz, uzklausījuši viedi, viedoklī ka šai iestādē tātad ir noteikti jāpastāv, un mūsu komiteja par šo jautājumu ir daudzkārt uh, diskutējusi. Un, uh, šī uh, ideja tiešām ir ļoti rūpīgi jāizpēta. Uh, šāda iestāde būtu ļoti noturīga Eiropas Savienības līmenī, un to izveidojot uh, mēs uh, spērtu vēl vienu uh, soli uh, uz priekšu cīņā pret korupciju. Tomēr mums ir nepieciešams realizēt. Uh, Mm, tādu mandātu Eiropas prokuratūrai, lai tā varētu cīnīties pret korupciju, kā arī pret uh, pārobežu organizēto noziedzību. Es no, vēl, no jauna vēlos uh, pateikties uh, visiem tematisko dokumentu autoriem. Kā jau es uh, teicu, uh, šis ir labs uh, pamats, uz kura uh, organizēt uh, mūsu nākotnes uh, darbu. Mēs eh, trešdien rīkosim eh, pasākumu, kurā mēs spriedīsim par korupciju starptautiskā līmenī. Un es uzskatu, ka Eiropas eh, pilsoņi gaida, lai mēs nāktu klajā ar taustāmām rekomendācijām. Protams, ka mums vajadzētu arī izdarīt spiedienu savām valdībām, lai tās varētu rīkoties. Paldies, Vajons Kunze, man. Jūs esat, man nav nekas pretī, ehm, ka jūs, tam, ka jūs runājat ilgāk par divām minūtēm, Tomēr, ja kāds no nākamajiem runātājiem vēlas ieteikties, tad lūdzu eh, paceļiet eh, rokas. Mums joprojām ir daudz eh, laika. Tomēr, ja viss vēl nesasniegsiet, tad būs grūtības uh, um, organizēt, organizēt laiku. Un tagad vārds mūsu Aldas grupas kolēģiem. Paldies, priekšlēkungs! Es uzskatu, ka šie četri dokumenti ir tiešām izcili. Man jau ir bijusi tā privilēģija runājot ar Skalikakas kungu detalizētā veidā. Tur tiešām ir ļoti vērtīga informācija, statistikas dati, rekomendācijas. Un es tiešām ceru, ka gala ziņojumā mēs izmantosim visas rekomendācijas, kuras ir iesnieguši kolēģi, tāpēc, ka galu galā daudz no šīm rekomendācijām ir ļoti spēcīgs, un tām būs uh, ietekme uz uh, sabiedrību, uz presu un dalību valstīm un arī uz komisiju. Tāpēc es uzskatu, ka šie tiešām ir iespaidīgi dokumenti. Un es varu pievienoties eh, tam, ko teica Taņa, ka eh, Jakolīno kungs, kurš nav šobrīd klātsošs, ka viņš tiešām ņems to visu vērā. Vēlos eh, teikt, ka es saprotu. Tad ir skaidrs, ka mūsu priekšsēdētāji šeit nav šodien klāt, tāpēc, ka Itālijā ir iznācis tiesas process par viņas tēva nogalināšanu, un tur viņai vajadzēja būt klāt. Protams, tas ir tas ir um, lab, pamatots attaisnojums, lai nebūtu šeit. Uh, Gabriela kundzei, vai jūs varētu paskaidrot uh, šo ideju par sarkano karogu? Tas ir ļoti intriģējoši. Esmu futbola, futbola uh, fans. Uh, vai jūs varētu paskaidrot atšķirības ar sarkano karogu un uh, sarkano kartīti? Tas tiešām būtu interesanti. Sakārt Vēlers uh, kundzei, uh, man ļoti intriģēja viņas dokumentā. Uh, tas, kā organizētās bandas izmanto fondu naudu. Viņai eh, šajā uh, dokumentā nebija daudz informācijas par, tieši par šo izmantošanas veidu un vai ir informācija par to, kur šī nauda nonāk. Pagājušā nedēļā uzklausījām uh, ziņojums par uh, naudas atmazgāšanu. Varbūt viņai ir kāds viedoklis šajā jautājumā. Dajonga kungam arī šis bija izcils dokuments. Lielas paldies, ka izteicāties jauki par to karalisti. Uh, ironizējot par savu eh, valsti, ja apvienotā karaliste eh, kaut ko eh, nedara, kas Tad ir pilnīgi muļķīga ideja censties pārtraukt sadarbību krimināllietās ar Eiropas Savienību. Tas ir tiešām, tā tiešām vaiprātīga ideja. I see no other request for the floor. Es neredzu, ka vēl kāds lūgtu vārdu, tāpēc arī uzdošu jautājumu Vaileras kundzei. Mēs dzirdējām par to, ka Eiropas fondu līdzekļi tiek izmantot partiju finansēšanai dalību valstīs. Vai jūs varat to apstiprināt? vai tā tiešām notiek, vai par to šo jautājumu vajadzētu sākt apspriest. Un vai šeit vajadzētu sākt kriminālu vajāšanu vai veikt izziņu? Jo mēs dzirdam šādas, šādus apgalvojumus no daudzām dalību valstīm. Eiropas Savienībā. Tas ir jautājums, ko es gribēju uzdot. Neredzu vairāk nevienu paceltu roku. Došu vārdu komisijas pārstāvē Stefansens kundzei. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšēdētāji. Paldies arī par iespēju komisijai piedalīties šajās interes interesantajās debatēs. Mans vārds ir Stefanuka. Es strādāju um, iekšlietu ģenerāldirektorātā ar korupcijas jautājumiem un Izabela Periņona organizētās noziedzības nodaļas ir man, arī man palīdz. Um, mēs ļoti priecājamies, ka Krim komiteja skata korupcijas jautājumu, jo korupcijas Antikorupcijas politika ir viena no prioritātēm Eiropas komisijai. Un mums bija ļoti interesanti noklausīties to, ko šodien šeit varēja dzirdēt. Jau agrāk esam iepazīstinājuši šo komiteju ar uh, organizētās noziedzības uh, kontrols vai tādu kā informācijas vākšanas mehānismu, kādu Eiropas komisija ir izstrādājusi, un šie ziņojumi iznāks reizi divos gados, un nākamā gada vidū būs parādīsies pirmais uh, ziņojums. Mēs vēlamies uh, galveno uzmanību pievērst tieši šiem ziņojumiem, lai redzētu, kā korupcija ietekmē politiku dalību valstīs un kā antikorupcijas pasākumi, cik efektīvi tie vispār ir Eiropas Savienībā. Mums ir arī iespēja izstrādāt um, likumdošanu un Eiropas Savienības Uh, paziņojumos jūs esat lasījuši, ka mūs vairāk interesē tieši noteikumu īstenošanas joma. Eiropas Savienības likumdošana ir ierobežota šajā jomā, un dalību valstīs, mūsuprāt, likumdošanas līmenis ir visai labs ar dažiem izņēmumiem, bet mūs interesē, kā noteikumi tiek īstenoti dzīvē un kādi ir rezultāti. Mēs vēlamies apkopot informāciju gan par labo praksi, gan netik pozitīvo praksi. Un ziņojumos būs tāda vispārējā informatīvā daļa Un pirmajā ziņojumā, kā jūs varbūt jau zināt, mēs vērtēsim korupciju tieši uh, valsts iepirkuma jomā. Novērtēsim valstis individuāli, katru dalību valsti individuāli vērtēsim, kur ir trūkumi, kur ir vēl kādi um, robi, un Mēs gribam tā specifiskā veidā novērtēt katru dalību valsts, jo, kā jau vairāk kārt tika teikts, korupcija dažādos veidos izpaužās dalību valstīs atšķirīgi. Runājot par valsts iepirkumu, esam priecīgi iepazīties ar šodien prezentētajiem dokumentiem par šo jomu Ziņojums par šo jomu būs nākamajā gadā. Un esam pieņēmuši priekšlikumus, direkt, eh, izstrādājuši priekšlikumus direktīvai par eh, valsts iepirkumu, arī par koncesijām un komisijas priekšlikumām esam piedāvājuši virkni noteikumu, ar kuriem eh, cīnīties pret korupciju tieši publiskā iepirkuma jomā. Un pirmo reizi šeit ir arī definēts interešu konflikts. Tā ir ļoti interesanta joma visā šajā kontekstā par publisko iepirkumu. Tāpat mums ir. Uh, Tad mēs strādājam ar jautājumiem, ar normām saistībā ar uzraudzību, arī par to jūs runājat savā tematiskajā dokumentā. Tad vēl tādas, tādi jautājumi saistībā ar šiem sarkanajiem karodziņiem, tās tā kā brīdināšanas sistēmas vai signāli, kas ļautu katrai dalību valstī centralizētā veidā noteikt indikātorus, kas varētu liecināt, ka kaut kur kaut kādā fāzē publiskā iepirkuma procedūrā ir kāda problēma. Komisija ir, ir piedāvājusi arī normas pārskatītajā direktīvā, kas attiec tieši šādu brīdināšanu. Un vēl ir arī citas normas saistībā ar uzraudzību un centralizēto datu apstrādi. Arī šeit ir saistība ar interešu konfliktu, korupcijas gadījumiem publiskā iepirkuma jomā. Mēs ļoti ceram, ka uh, nākamajās diskusijās, tad, kad būs šo direktīvu pieņemšanas process, Eiropas parlaments atbalstīs arī komisijas priekšlikumu. Un mm, it īpaši šeit šajā jomā tādā kā, kā laba pārvaldība un interešu konflikts. Vēl komentējot citas tēmas, kas parādījās šodienas diskusijā, gribu atzīmēt, ka arī šie jautājumi ir komisijas uzmanības uh, centrā, arī šis korupcijas ziņojums tiek skatīts. Um, mēs skatāmies, cik efektīvi strādā prokuratūras dienesti, aizsardzības jautājumi, politisko partiju finansēšana, korupcija, organizētā noziedzība arī ir svarīga lieta. Tas ir īpaši svarīgi varbūt atsevišķām dalībvalstīm, citām mazāk. Mm Faktiski, kad arī ikvienā tematiskajā dokumentā bija atsauci uz monitoringa mehānismiem gan Eiropas, gan starptautiskajā līmenī. Un tiešām arī mūsu ziņojumā mēs gribētu izskatīt rekomendācijas un izvērtēt arī, arī dažādas secinājumus, kas nākuši no dažādiem uzraudzības mekanismiem UCD, Greco un arī konvenciju ciņā pret organizēto noziedzību un korupciju, tad, tad šeit ir izvērtēšanas mehānismi šajās konvencijās un ir jau kaut kādas iestrādnes, tāpēc mūsu darbos nav paredzēts atkārtot to, kas jau ir. Mēs negribam atkārtot izvērtējumus, kas jau ir panākti kādu mehānismu ietvaros. Uh, drīzāk tur, kur rekomendācijas nav, vai darbi nav bijuši pietiekami, mēs gribētu to papildināt. Un vēl mēs gribam izmantot korupcijas apkarošanas ziņojumu, lai varētu stiprināt iesāktos darbus, it īpaši rekomendāciju īstenošanas jomā. Korupcija privāta sektorā arī ir mūsu uzmanības lokā, tā arī ir viena daļa no korupcijas apkarošanas pakets, ko pieņēma komisija pagājuši, kad arī otrais īstenošanas ziņojums ietver ziņojumam attiecībā uz korupciju privāta sektorā. Tur jāsaka, ka šis ietver ziņojums lēmums drīzāk nav arī pilnīgi transponēts dalību valstīs Un tiešām ir arī citi dokumenti, kas nav pieņemti visās dalībvalstīs. Juridisko personu atbildība arī ir viena joma, kur noteikti ir jāpiestrādā atkal strādāt ar šo ziņojumu. Komisija tiešām grib vairāk fokusēties uz esošās likumdošanas īstenošanu no nacionālā līmenī. Arī mēs gribam izanalizēt to, kā starptautiskie dokumenti darbojas un tiek īstenoti nacionālā un arī plašāk nekā nacionālā līmenī. Un visbeidzot, es gribētu pateikties par iespēju piedalīties šajā sanāksmē. Komisija ir gatava palīdzēt jums jūsu komitejai, jebkādā veidā. Mēs esam gatavi tālāk strādāt ar tematiskajiem ziņojumiem. Arī šie ziņojumi mums ir ļoti noderīgi, te ir lieliski dati, rekomendācijas. Mēs esam gatavi ar jums sadarboties ļoti cieši arī turpmāk. Mēs uzskatām, ka mūsu mērķis ir kopīgs, mums ir jāstiprina uh, korupcijas apkarošanas politika. Paldies, saka priekšskatētājs uh, Štefanoks Kunze. Paldies par paskaidrojumu. Un paldies, ka paskaidrojat, ka tiešām es ir daļa, puse šajās konvencijās. Mēs esam pilntiesīgs loceklis ANO konvencijai, bet OECD konvencijai tas tā nav. Paldies par šo paskaidrojumu. Ja jūs paliksiet līdz galam, varbūt parādīsies vēl kādi jautājumi vai kādi paskaidrojumi, tas būtu ļoti jauki, ja es varētu uz tiem atbildēt bet tālāk ejam. Tad autoriem vārds katram 5 minūtes, lai sniegtu atbildes uz dzirdētiem komentāriem. Gabriels Kundze būs pirmā, kas atbildēs uz jautājumiem. Paldies! Savās atbildēs es būšu ļoti īsa, jo šķiet, ka Eiropas komisija jau atbildēja uz lielu daļu no jautājumiem, kurus man uzdeva arī Ņūton Dan. Kungs, piemēram, viņš vaicāja par sarkanā karodziņa sistēmu. Tiešām šeit ir saikne tiem pasākumiem, ko no pagājušā gada ir veikusi vai piedāvājusi veikt um, Eiropas komisija. Komisija strādā pie tādas analīzes, kādi kādi tad pasākumi darbojas un arī pie kopīgiem indikatoriem. Teiksim, ir kaut kāds indikators, rādītājs, kas um, norāda, ka, ka varētu būt kaut kāda korupcija, teiksim, tas, kas signalizē, ka kaut kāds zaudējums budžetam varētu būt, tad varētu attiecīgi atzīmi likt kaut vai šo sarkano karodziņu un kaut kāds zaļais karodziņš, kā norādītu, ka sistēma darbojas. Tad Eiropas eh, komisija ir piedāvājusi šo sistēmu, un es savā dokumentā piedāvāju, ka Eiropas parlaments varētu sekot, kā šī sistēma tālāk eh, darbotos. Teiksim, pirmie rezultāti būtu 2013. gada, tad, tad no šī brīža, tas ir 12. gada beigas, un nākamajā gadā mēs varētu strādāt pie šiem jautājumiem. Un vēl. Uh, Mēs saņemam informāciju no dalībvalstīm, kā šī informācija funkcionē. Tad es gribētu pateikties visiem kolēģiem par reakciju, par izteikumiem. Paldies! kas skaidri pauda savu viedokli par to, kas mums būtu jādara Krīma komisijas ietvaros. Paldies Veronikai Maķie kundzei. Paldies Maķie kundzei par komentāriem, ka dalības valstis varētu transponēt eksistējošās direktīvas. Uh, E, tiešām tā tas arī ir, bet jāstrādā ir arī ar jauniem priekšlikumiem. Gribētu pateikties arī Fajāna kundze par to, ka viņa vērsa uzmanību uz sadarbības mehānismu jautājumus ar dalībvalsti, jo mums jādomā par to, kā dalībvalsts varētu mainīties ar datiem un sadarboties vēl labāk. Un tad vēl ir jautājums, kas ir arī manā dokumentā par to, kādā veidā tiek īstenotas citu organizāciju izstrādātās rekomendācijas. Un te atkal šeit ir uh, rekomendācijas, kas ir adresētas dažādām pusēm - komisija, Eiropas kopienu tiesai. Un, un te es tiešām piekrītu komentāriem, kas koment, uh, kas, kas uh, kolēģiem. Liels paldies visiem! Paldies, Gabriels Kundze! Un tagad Vailers Kundze vēl. Jā, tā... Paldies, priekšādātāji. Pirms es atbildēšu uz diviem jautājumiem, es gribētu vēlreiz pateikt komitejas sekretariātam pastāstīt par šo parlamenta zinātniskā dienesta izstrādāto informāciju. Uh, par koncesijas līgumu piešķiršanu. To izstrādāja iekšējā tirgus komiteja, un tā kā koncesija direktīva šobrīd tieši tiek aps, uh, apspriesta, ir ļoti interesanti palasīt par to, kā izvairīties no korupcijas šajā jomā. To ir, šo dokumentu ir izstrādājis uh, Parlaments e, tā uzdevumā to izdarījusi Norvēģu zinātniece, un mēs ļoti labi zinām, kāpēc es par to tagad runāju. Divi jautājumi man tika uzdot. Bilis īsti nesapratu, kur nauda paliek, tu jautāji. Nu, es pieņemu, ne tikai Itālijā, bet, uh, bet nauda nonāk organizētās noziedzības grupējumu banku kontos. Un otrs jautājums bija, vai ir iemesls domāt vai pieņemt, ka korupcijas ceļā iegūtā nauda nonāk arī politikā, politiķu rokās. Es domāju, ka kukuļošanas gadījumos Noteikti tā ir visos politikas līmeņos, gan pašvaldībās, gan arī augstākā valsts līmenī. Budžeta kontrolas komitejā mēs apspriežam vienu šādu aizdomīgu gadījumu, bet tā nav organizētā noziedzība, kā es to saprotu. Tie ir atsevišķi gadījumi, kur cilvēki vēlas uh, pavisam konkrēti, individuāli gūt labumu. Un, manuprāt, vajadzētu painteresēties, papētīt jautājumu, kā kukuļdošana izpaužās politikā, tieši partijās, un varbūt to varētu pētīt arī šajā komitejā. Nezinu, vai tas tā būtu iespējams, bet saikne šeit noteikti pastāv. Kukuļdošana politiķi. Nu, politiķu kukuļ, piekukuļošana ir raksturīga ne tikai Itālijai, bet arī citām Eiropas valstīm. Un, ja paši neesat pieredzējuši, noteikti esat dzirdējuši par šādiem gadījumiem, un te ir jāsargā abas puses. Uh, gan valsts un sabiedrība, gan no otras puses arī paši, pats politiķis. Ir jābūt caurskatāmībai un es domāju, ka jābūt arī sodiem. Un tad vēl divi punkti, ko es gribētu adresēt komitejas sekretariātam. Jūs sacījāt, ka šie eh, tematiskie dokumenti tiks tulkoti. Ja tas tā tiešām būs, tas būtu lieliski jo tad es ar visām varētu Vācijā ļoti daudz ko izdarīt ar šiem dokumentiem un Vācijā strādāt ar ļoti tādu apjomīgu politisku informāciju. Un Gabrielas kundze varbūt mūsu komitejas un IMCO sekretariāti varētu sadarboties. Mēs drīz balsosim par Tarabellas ziņojumu par valsts iepirkumu. Un ja mēs gribētu vēl kaut ko tur iekļaut, kur kaut ko, par ko mēs visi esam vienisprātis, par kādu pretkorupcijas pasākumu, tad tas būtu ļoti labi varbūt tiešām Krim un IMCO sekretariāti šajā ziņā varētu sadarboties. Un nākamā gada rudenī vēlākais Vācija noteikti mainīsies tātad politiskā pārvaldība un Vācija parakstīs pretkorupcijas direktīvu. Paldies par šīm labajām ziņām attiecībā uz uh, tulkojumu. Es teicu, ka šis uh, Jakolino kunga darba dokuments uh, tagad ir nosūtīts tulkošanai, bet ne tematiskie dokumenti. Līdz ar to, kad mēs iesniegsim tematisko dokumentu saturu, tad būs arī tulkojumi. Tomēr es skatos, ka Jakolino kunga kunga uh, biroja pārstāvs ir klāts šos, tāpēc es ceru, ka šo dokumentu saturs arī tiks iekļauts gala ziņojumā. Valērs kundze, va vēlos uh, noskaidrot steidzībā ar manu jautājumu. Īsti to nenorādīju iespējams. Eiropas uh, Savienības uh, fondi, kuri tiek piešķirti uzņēmumiem, kuri vēlāk piedalās uh, politisko eh, partiju eh, legālā finansēšanā dažādas dalībvalstīs. Eh, iespējams, jums ir kas sakāms par šo jautājumu. Tieši to es biju arī domājis, varbūt pietiekami skaidri neizteicos. Es saprotu, par ko jūs runājat, un es domāju, ka iespējams tas ir, kaut gan iedomāties to man ir grūti. Bet te mums ir šis jautājums jāuzdod Olafam vai komisijai, vai viņiem ir vairāk informācijas. Ir gadījies, ka es esmu kaut ko dzirdējusi par to Serbijā, bet runa nebija par Eiropas fondiem vai citiem. Um, uh, avotiem, bet arī šeit tika paredzēti skaidri sodi par līdzīgām darbībām. Nu, pasaulē jau vispār viss ir iespējams, bet es neesmu dzirdējis par konkrētu gadījumu. Obrigāts, senjora Vailer, ievara. Lies paldies, Vēlērs eh, kundze. Tagad eh, došu vārdu Skilkakis kungam. Mēs eh, visi zinām, ka ir šādi gadījumi. Tas attiecās uz jūsu iepriekšējo jautājumu. Vismaz manā valstī ir bijuši šādi gadījumi, un arī citās eh, valstīs ir bijuši lieli uh, kukuļi, par kuriem joprojām ir izmeklēšana. Un šie tad, kukuļi ir bijuši tieši politiskajām partijām un citiem vārdā nenosāktiem cilvēkiem. Un dažkārt eh, tur bija iesaistīti arī Eiropas Savienības fondi šajā kukuļdošanā. Ir šādi gadījumi, jā. Tur runātājai nevieslēdz mikrofons. Bija tiešām lieli nopietni gadījumi šai sakarā. Tomēr tagad vēlos atgriezties pie šī dokumenta būtības. No sākuma vēlētos lūgt komisijai, ja ir iespējams eh, sniegt kādu skaidrību un sniegt detalizētākus komentārus eh, par šiem tehniskajiem dokumentiem. Es domāju, ka tas ļoti lielā mērā palīdzēs Jakalīno kungam, ja? Mums būs eh, komisijas atzinums, kas būtu detalizētāks par šiem jautājumiem. Otrakārt, tā kā man nav iespējas norādīt uz uh, konkrētām rekomendācijām vēlos eh, pievienot eh, šobrīd eh, šīs rekomendācijas. Tas neaizņems daudz laika un atkāpjoties no vispārīgā principa, ka ir nepieciešams spēcīgākas Eiropas Savienības institūcijas, lai cīnītos pret korupciju un tad darīt to efektīvi. Es tomēr uzskatu, ka mums ir eh, nepieciešama eh, efektīva Eiropas ziņotāju sistēmas aizsardzība. Jo sevišķi saistībā ar eh, Eiropas Savienības finansiālajām interesēm, saistībā ar korupciju, ir valstis, kurās, ja ziņotājs, ko ziņo valsts iestādēm, tad nav zināms, kas ar viņu gal galā notiks. Viņam netiek sniegt nekāda aizsardzība Eiropas Savienības eh, līmenī. Viņam ir aizsardzība tikai no nacionālām iestādēm, eh, kurām nav efektīvas eh, ziņotāja aizsardzības sistēmas. Tikai uh, divām uh, no 27 uh, eh, valstīm Eiropas Savienībā ir efektīva ziņotāju aizsardzības sistēma. Un otrkārt, es arī uzskatu, ka mums ir nepieciešams, uh, nepieciešama uh, adekvāti uh, procenti, teiksim, 50% izmeklēšanās, ko veids Eiropas Savienības iestāde. Šobrīd mēs izmeklējam informāciju, kura mums tiek sniegta. ja ir spēcīga organizētas noziedzības eh, organizācija, tad, eh, protams, jums ir pietiekami eh, daudz uh, Uh, iespēju, lai nogalinātu cilvēkus, un viņi arī var pilnībā brīvi rīkoties ar Eiropas Savienības naudas konkrētos sektoros, un līdz ar to ir nepieciešama mūsu iniciatīva par uh, šiem gadījumiem, kur mēs zinām, kur ir liels problēmas, un mēs neko nedarām, ja vien uh, kāds pie mums neierodas un nesaka, lai mēs kaut ko darām. Un treškārt, es uzskatu, ka mums ir nepieciešama vienota ziņošanas sistēma, kā arī pašskatāma Eiropas Savienības datubāze, ar kuras palīdzību uh, Eh, varētu pārskatīt uh, valsts eh, iepirkuma uh, cenas un pakalpojumus. Tas būtu ļoti interesanti saistībā ar iepirkuma uh, priešlikumu, tāpēc ka šobrīd var būt ļoti liels atšķirības starp cenām, un neviens uh, nezina, pat arī komisija nezina. Var nopirkt uh, to pašu lietu piecas reizes, desmit lietas, uh, desmit reizes vairāk, un neviens par to beigās arī neuzina. Un uh, treškārt Uzskatu, ka mums ir nepieciešams veicināt jaunu tehnoloģiju izmantošanu daudzās uh, kontrolas sistēmās, uh, kādas uh, izvērš dalībvalstis. Sniegšu vienu iespēju. Piemēram, nodokļu uh, kontroli. Kāpēc uh, mums uh, nepastāv iespēja, lai nodokļu kontrole būtu uh, veicama uh, tiešsaistē? Tad var vērsties pie uzņēmuma tiešsaistē, un tādā veidā jūs novēros jūsu pretkorupcijas iestādes. Mūsdienās visas kontrols Eiropas Savienībā tiek veiktas, jo sevišķi dalībvalstīs, kur mēs zinām, kur ir augsts korupcijas līmenis, visas kontrolas eh, tiek eh, veiktas nepārskatāmā veidā. Mums par to ir jācīnās, tāpēc, ka tā ir sistēmiskā korupcija daudzos eh, kontrols sektoros. Un visbeidzot, es teiktu, ka Mums ir nepieciešams uh, palielināt resursus, kādi ir uh, pieejami uh, institūcija atbildīgajiem darbiniekiem, lai aizsargātu Eiropas Savienības finanses intereses, apvienojot ievērojumu budžeta daļu ar to, kas ir saistīts ar pasākumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondiem. Mūsdienās mums nav pietiekami daudz resursu, un mēs samazinām darbību. Mēs varam tāpēc viņiem pateikt, ka mēs sniegsim nelielu daļu no jūsu panākumiem atpakaļ, eh, lai eh, tiktu izvērst lielāka izmeklēšana. Ja nav lielāk, vairāk izmeklēšana, kā mēs varam rīkoties efektīvi? Paldies! Paldies, ka Kakis kungs. Un esmu eh, dzirdējis arī par gadījumiem uh, Grieķijā saistībā ar šo te finansēšanu. Un tagad vārds Dejonga kungam. Paldies! Rēģējot uz komentāriem, eh, kurus eh, teica Matjē eh, kundze sakarā ar nosacījumiem. Attiecībā uz vienoto tirgu mums ir ziņojumi par vienotā tirgus pārvaldību, un ir ļoti svarīgi, lai būtu sistēma, kas būtu saistošāka Un pašreizējās eh, pārkāpuma procedūras eh, ir saistītas ar uh, Eiropas uh, pusgadu. Esmu droši, ka rezultāti tiks uh, prezentēti parlamentā diezgan drīz. Problēma ar korupciju ir tāda, ka tā nekad nav tikusi noteikta kā daļa no vienotā tirgus. Piemēram, SAO konvencija netiek uzskatīta par daļu no vienotā tirgus akī. Un, ja tā tiktu šādā veidā skatīta, tad es to tiešām atbalstītu, tāpēc, ka tas uh, ietekmē vienāds spēles nosacījums, un mēs varētu izmantot pārvaldības uh, sistēmu, kas uh, tiktu izstrādāta vienotiem tirgum, kā arī izdarīt lielāku spiedienu dalībvalstīm, uh, lai tās iznoto SAO konvenciju. Šobrīd uh, mēs to nevaram darīt vienotā tirgus kontekstā, tāpēc, ka tā uh, tur nav identificēta, un tas būtu skaidrāk uh, jānosaka ziņojumā. Attiecībā uz eh, karalistes pozīciju var tikai teikt, eh, ka eh, partija, kur tiek pārstāvēta Eiropas parlamentā, lielā mērā neatbalsta šo nodalīšanos. Tomēr ir viena joma, kurā mums pilnīgi noteikti ir jāsadarbojas uz labiem pamatiem, un tā ir cīņa pret organizēto noziedzību, tāpēc, ka šie noziedznieki, protams, neskatās uz uh, robežu kontrolēm. Un, ja jūs esat uh, īrijā, tas, protams, attiecās arī uz apvienoto karalisti, un vēl lielā mērā pieņemties, ka tādā, tā būtu kļūda, ja šī joma tiktu nošķirta. Un tas tiešām nebilstu šīs valsts interesēm. Un vēl uh, citi komentāri, kuri saistās ar komisijas teikto, pirmkārt, es atzīstu, ka ir eh, vairākas eh, atsaucas eh, valsts iepirkuma priekšlikumā, kuras attiecās uz interešu konfliktu un korupciju tomēr, jā, ņemot vērā noteikumus par melno sarakstu ar uzņēmumiem, kuri ir snieguši kukuļus, tas ir ļoti uh, vispārīgi noformulēts, un tas nav tiešām pamats uh, efektīvai kopējai pieejai. Līdz ar to es domāju, kas ir noticis komisijas iekšienē, ja uh, jūs esat atstījušies no šitā labā priekšlikuma. Un tas ir tiešām savādi nāk klājā ar uh, ziņojumu par publisko iepirkumu gadu pēc tam, kad mēs esam uh, skatījušos uh, instrumentus. Tiešām ir savādi, un es domāju, ka tas ir norādījums uh, tam, ka mums nevajadzētu uh, gaidīt uh, līdz uh, ziņojums tiek saņemts no jums. Esmu minējis vairākas jomas, eh, kā piemēram kriminālo atbildību, juridisko personu kriminālo atbildību. Tas ir iekļauts gandrīz eh, visās iniciatīvās eh, krimināla tiesu jomā, un komisija arī rīkojas šajā jomā. Es domāju, ka skaidrība šajā ziņā ir ārkārtīgi svarīga. Tāpat kā ir ļoti svarīga skaidrība attiecībā uz uzņēmumu un tā meitas uzņēmiem, un ja mēs nerisinām šos jautājumus, tad uh, Eh, mēs varam nākt eh, klajā ar dažādiem priekšlikumiem, eh, kuri vienmēr tikai kaut ko, kādu nelielu daļu regulē. Un tiešām ir nepieciešama horizontāla, labi koordinēta pieeja. Es domāju, ka mums ir vairāk priekšlikumu no jums, lai šī pieeja darbotos. Es minēju tātad um, arī um, atvieglotos um, maksājums un uh, piekrītu arī Skilkaks kungam par ziņotājiem. Mums ir nepieciešams uh, priekšlikums uh, attiecībā uz ziņotājiem, un to šī joma ir jāregulē. Es nedomāju, ka uh, tas ir uh, saistīts ar komisijas finanšu interesēm. Un tad vēl es, uh, jūs tad minējāt uh, to, ka par Eiropas uh, Savienības uh, dalību uh, ANO konvencijā, tas, ko es dzirdēju Vīnē no ANO sekretariāta, viņi tiešām bija sarūktināti, tāpēc, ka komisija neziņo. ANO konvencijas ietvaros, tomēr tai tā vajadzētu darīt, tai vajadzētu sniegt piemēru. Ja mēs pieprasām kaut ko no dalībvalstīm, tad komisijai ir jāsniedz labākais piemērs un, un tai ir jārīkojas. Uh, Un mēs jau vairāk nekā gadu esam lūguši, lai komisija ziņotu, tomēr tas nav noticis. Un tad attiecībā uz uh, Greko uh, komisija vēlas, uh, lai tai būtu novērētāja status, lai tā nevajadzētu ziņot. Uh, tas arī nav labākais piemērs. Ir, ne, ir nepieciešams. Uh, aktualizēt uh, šo ziņošanu. Paldies! Um, Tad komisijas pārstāve, vai jūs vēlaties uh, kaut ko tagad pateikt vai atbildēt uz jautājumiem, uz De Jonga kunga jautājumiem? Paldies! Mēs būsim ļoti priecīgi, ja mums būs iespēja rakstiski komentēt tematiskos dokumentus. Par unga mēs, tā ir daļa no uzraudzības mehānisma, bet komisija nav vienīgā, kas ziņo par šo jautājumu. Mēs uh, runājam ar citām institūcijām, tā tāda visas uh, Eiropas Savienības atbildība. Un attiecībā par piedalīšanos uh, Greko arī mēs apspriežamies. Mums joprojām ir jānoskaidro virkne neskaidru juridisku jautājumu. Uh, par to, kādu, inf, kā notiek informācijas sniegšana un apmaiņa šajā jomā Eiropas institūcijās. Un Eiropas eh, Savienībai tiešām būtu jārāda piemērs tieši izmantojot Greko un komisijas jaunākajā, jaunākajos priekšlikumos arī par to ir bijusi runa. Bet jādomā, ka Mums tomēr vēl ir vajadzīgs laiks, lai noskaidrotu gan tehniskos, gan juridiskos jautājumus. Un te nav viss atkarīgs tikai no komisijas, bet no institūcijām kopumā. Runājot par citiem jautājumiem, De Jonga kungs runāja par ziņotāju aizsardzību. Tā ir joma, kur dalībvalstīm vēl nav pat efektīvas tiesiskās aizsardzības ne publiskajā, ne privātajā sektorā. Un tiek veikts pētījums par likumdošanu visās dalībvalstīs par ziņotāju aizsardzību, lai pēc tam varētu domāt par iespējamajiem politiskiem soļiem, par politikas izstrādi runājot par uzņēmumu melno sarakstu. Tas ir šobrīd tāds ļoti aktuāls jautājums. Un tā pašā laikā šis jautājums iet roku rokā ar daudziem citiem jautājumiem, ar datu aizsardzību Un dalībvalstīs vispār ļoti, starp tām ir tikai nedaudz, eh, kas eh, publicē šādus sarakstus. Proti uzņēmumu sarakstus, kas nevar piedalīties eh, valsts um, pasūtījuma konkursos. Vēl gribēju pateikt, ka pretkorupcijas ziņojumā mēs piedāvāsim gan specifiskas rekomendācijas, gan arī runāsim par Eiropas Savienības politiku šajā jomā nākotnē. Un daudz kas, protams, ir atkarīgs no finanšu līdzekļiem, kas būs pieejami. Paldies! So, Paldies, Stefanukas kundze! Un pirms noslēgt debates, gribētu pievērsties vēl dažiem ieteikumiem, piemēram, OECD pārskata informāciju Eiropas parlamentam vajadzētu saņemt regulāri un iepazīties ar to, un jāvac, jāizstrāda arī reģionālie ieteikumi, un sekretariāts, protams, uh, to visu ņems vērā. This, uh, no ja nav citu jautājumu, tad es varu šo sēdi noslēgt. Mēs tiekamies 23. janvārī no pulksten 9 līdz pusvieniem un arī pēcpusdienā un arī 24. janvārī dienas pirmā puse būs mūsu sanāksmē veltīta. Paldies!